ο κύριος πρόεδρος. Καλημέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση. Cienījamie deputāti, tad mēs sāksim tagad uh, izskatīt darba kārtību un vispirms ir komisijas paziņojumi par uh, meža aizsardzību Eiropas Savienībā. Vēlos jums atgādināt, ka jums ir iespēja pieteikties gan brīvajam mikrofonam un zilās kartītes komentāriem uh, elektroniski. Tad jūs varat to darīt gan fiziski parādot karti, gan arī elektroniski. Uh, jums ir uh, attiecīga poga. Un tagad lūdzu Nemica kungs komisijas vārdā. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Labrīt, deputāti! Komisija ir apņēmusies aizsargāt un atjaunot mežus gan Eiropas Savienībā, gan arī visā pasaulē. Lai to panāktu, ir izstrādāts Eiropas Savienībā likumdošanas ietvars Daudzi meži ir aizsargāti saskaņā ar a, dzīvotņu un putnu aizsardzības direktīvu. Šajā direktīvā ir teikts, ka ir nepieciešams uzturēt vai aizsargāt a, a, dzīvotnes labvēlīgā vidē. Šobrīd 23% no Eiropas Savienības mežiem ir daļa no Natura 2020 no 2000 um, uh, tīkla mēs aizsargājam arī dažādas šķirnes un uh, šķirņu daudzveidību, gan arī putnu un dzīvotņu direktīvas ietvaros, un tas attiecās uz visu Eiropas Savienību. Vides aizsardzības organizācijas ir mūsu sabiedrotie, lai varētu veicināt uh, vides aizsardzības noteikumu ievērošanu. Uh, Eiropas Savienībā pastāv arī noziegumi pret vidi, kas ir kriminalizēti. Komisija šobrīd vērtē, kā direktīva ir veicinājusi cīņu pret vidas noziegumiem. Šobrīd komisija konsultējas ar sabiedrību, un līdz 2020. gada janvārim ir iespēja konsultēties ar sabiedrību sabiedrības pārstāvjiem. Un tad mēs plānojam pārskatīt šo normatīvo aktu, lai varētu uzlabot uh, tā ieviešanu. Koksnes regulējums nodrošina to, lai koksne un koksnes produkti, kas nav legāli iegūti, lai to tirsniecība nebūtu iespējama. Vides eh, noziegumi ir arī apdraudējums Eiropas aizsardzībai un mūsu iedzīvotāju labklājībai. Tāpēc mēs esam iekļāvuši šos noziegumus mūsu programmā laika periodā no 2018. līdz 2021. gadam, lai varētu aizsargāt Eiropas Savienības iedzīvotājus. Mums ir nepieciešams uzlabot sadarbību starp Eiropas Savienības aģentūrām un tiesību sarkājošām organizācijām, lai varētu apturēt organizēto noziedzību, veicot operatīvos pasākumus. Vēlos arī atgādināt, ka dalību valstis ir, atkarīgi, ir atbildīgas par noteikumu ievērošanu un sankciju ieviešanu, kā arī sodu uzlikšanu. Komisija uzrauga šo noteikumu ieviešanu un vajadzības gadījumā ir gatava rīkoties. Eiropas Savienība arī sniedz finanšu palīdzību, lai varētu aizsargāt, atjaunot un ilgspējīgi apsaimniekot mežu saskaņā ar Eiropas Savienības ilgtermiņa stratēģiju. Eiropas Savienības lauka aizsardzības eh, fonds, kas ir kopējs lauksaimniecības politikas uh, ietvaros, sniedz 8,2 miljārdus eiro šajā daudzgada finanšu plānā 2014. 2020. gads tieši šai jomai. Nobeigumā arī pieminēšu neseno paziņojumu par to, ka ir nepieciešams uzlabot Eiropas Savienības pasākumus, lai varētu aizsargāt un atjaunot pasaules mežus. Norādos to, ka Eiropas Savienība ir gatava uzlabot uh, savu rīcību pasaules mērogā. Uh, Šobrīd parlamentā un padomē šis paziņojums tiek eh, apspriests. Šajā kontekstā vēlos vēlreiz uzsvērt, cik svarīgas ir, eh, cik svarīga ir ko, eh, koksnes regula. Tā attiecās gan uz Eiropas Savienības valstīm, gan arī uz to koksni, kas tiek importēta Eiropas Savienībā. Komisija ir saņēmusi ziņojumus par to, ka joprojām notiek mežu izciršana nelegāli dažās dalību valstīs. Tas attiecas arī uz uh, uh, pamatmežiem, un šobrīd Eiropas komisija izvērtē šo situāciju. Ir ļoti konkrēts gadījums no Rumānijas. Šeit komisija sadarbojas ar varas iestādēm, lai varētu izvērtēt, kāda situācija ir izveidojusies. Komisija arī izmanto Kopernikus satelītā uzņēmumus, lai varētu redzēt, vai Natura 2000 teritorijās notiek nelegāla meža izciršana. Lielas paldies, komisāra kungs! Un tagad es aicinu politisko grupu vārdā un sākam ar tautas partijas grupu Buda kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Aptuveni 40% Eiropas Savienības platības sedzamēžu un ārkārtīgi liela Eiropiešu daļa strādā meža rūpniecībā. Un e, tas ir e, svarīgs saimniekošanas veids, tā skaitā dārba vietu veidošanai, taču tas nav neizsmeļams resurss, un šodien mūs aicina cīnīties pret parādību bez robežām, tas ir cīnīties pret klimata pārmaiņām, kuras ietekmē mūsu ikdienu. Atjaunot meža stādījumus ir ļoti svarīgi, jo mēs zinām, ka pieaugot oglekļa emisiju apjomam, mežiem ir ārkārtīgi nozīmīga loma. Ir jā, jāsargā meži un labi tie jāpār, jāapsaimnieko, lai E, tur, kur ir iespējams, varētu paplašināt e, mežplātības. Eiropas komisijai ir jāpieliek pūliņi, lai varētu atjaunot mežu stādījums. Paldies! Nākošais runātājs Marijā Rēna uz pusotru minūti. Katru gadu tie, kuri cīnās par vīdi, aizvien vairāk tiek pakļaut vardarbībai un iebiediešanai. 18. gadā vairāk nekā 70 cilvēku uh, gāja bojā savā cīņā. Nereti viņi tiek pakļauti ļaunprātīgiem arestiem la, par to, kā neievēro valdības intereses vai to uzņem intereses, kuri sagrāb viņu zemes un mežus, un šīs parādības pieaugam. Ja Eiropas eh, kontinents ir mazāk skarts, eh, tas nav pasargāts. Ir, eh, piemēram, Rumānija tie, kuri cīnās pret nelikumīgu mežu izciešanu, ir tikuši notiesāti ar cietumsodiem starp šiem cīnītājiem aktīvisti tiek pakļauti īpašām briesmām, un pilnīgi noteikti ir jāpieņem saistoši likumi, lai uzņēmumi būtu atbildīgi par savām darbībām pret šiem aktīvistiem. Šie aktīvisti, pret kuriem cīnās kompānijas, kuras importē izēvielas un eksportē Un eh, timber regulation, koksnes regulējums ir labs solis, lai ietu tālāk stiprinot uzņēmumu atbildību. Ir jāsargā eh, vidas aktīvisti. Tiesu sistēma nedrīkst eh, apklusināt aktīvistus, bet ir jāvēršās pret tiem, kuri aizskar viņu tiesības. Un šo aktīvistu kriminalizēšana tikai banalizē un leģitimizē vardarbības, kurām viņi tiek pakļauti ir jādomā par labāku pasargāšanu vidas aktīvistiem gan Eiropā, gan citur pasaulē. Paldies! Paldies! Un tālāk riņu grupas vārdā deputāte Rodrīgas ar Ramosa uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Meži ir mūsu uh, dzīve, tie sadz 30% zemes virsmas, bet tajos ir 80% bioloģiskās daudzveidības, pateicoties mežiem, mēs varam dzīvot, elpot, un tāpēc ar lielu gandarījumu mēs uzklausām komisijas bāžas attiecībā uz eh, Eiropas un pasaules mežu aizsardzību. Ir skaidrs, ka tas, ka. Uh, pasliktinoties mūsu meža stāvoklim, to aizstāvju stāvoklis arī pasliktinās visā pasaulē. Ir pieejami dati saskaņā ar atsevišķiem ziņojumiem, piemēram, Frontline Defenders 2018. gadā 247 vīdes aktīvisti ir tikuši vajāti, nošauti, pazuduši tikai tāpēc, ka viņi mēģināja aizstāvēt savu apkārtējo vidi un visu tiesības. Uh, bioloģiskās daudzveidības sagraušana attiec ne tikai uz vidas likumiem, bet ir jādomā arī par to, ka uh, tas ir skatāms kā starptautisku cilvēktiesību pārkāpums. Starptautiskajai sabiedrībai un Eiropas Savienībai jāspēr soļi, lai aizstāvētu tos, kuri aizstāv mūsu apkārtējo vīdi. Mums ir jāstiprina mūsu vīdes likumdošana. Uh, tika nosauktas 40 vidas aizstāvju organizācijas visā pasaulē, kuras protestē un pieprasa taisnību attiecībā uz pagājušā gada notikušo divmešu sargu noslapkavošanu Rumānijā. Saskaņā ar komisijas datiem 43% koksnes, kas tika iegūta šajos Rumānijas mežos 15. gadā, nāk no neidentificētiem avotiem skaidrs eh, certificēšana un marķēšana, kas apliecina eh, ieguves ķēdi gan Eiropas, gan starptautiskos mežos ir nepieciešama no Eiropas Savienības puses, un komisijai pie šī darba ir jāķeras. Paldies! Tālāk, zaļo vārdā uz divām minūtēm deputāta Tu Sēna. Paldies! Viņus sauca Raduku Garčonu Livju pateiks. Viņi bija mežsargi, tika nogalināti šajā rudenī, tāpēc, ka viņi izpildīja savu darbu, sargāja mežu. Kopumā meža mafija Rumānijā ir nogalinājusi sešus mežsārgus. Viņi sargāja mežu, bet viņus nesargāja neviens, jā, jo vidas aizstāvji kļūst par mērķiem, un visā pasaulē ir nogalināti daudz vidas aizstāvji. Katru mēnesi iedboja trīs cilvēki, tāpēc, ka viņi aizstāv dabu savu zemi mežos, vēršoties pret kalnrūpniecības eh, vai mežu izmantošanas vēršanas plašumā. Katru gadu cilvēki tiek apklusināti, pakļaut nāves draudiem. Global Witness eh, NVO to apstiprina, ka šie notikumi ir saistāmi ar vides kriminālo mafiju un tādiem no, eh, likumiem, kuri ļauj kriminalizēt vidas aizstāvis. Vienaldzība nogalina. Visbiežāk šādi notikumi ir vērojami ārpus mūsu robežām Bolsonaro vadītajā Brazīlijā, piemēram, Saudē, Elegrija, veselība un prieks Brazīlijā tika nepatiesi apsūdzēta par uh, starptautisku um, ziedojumu saņemšanu, tajā notika ratīšanas, bet tas notiek arī Eiropas Savienībā, tas notiek ar Rumāņu mežsargiem, pār cīnītājiem pret eh, slānekļa gāzes ieguvi un citos gadījumos. Ir jāpārtrauc klusums, ir pienācis laiks Eiropas Savienībai nosodīt noziegumus pret dabu. Eiropas Savienībai ir spēcīgi jāpliecina sava apņemšanās attiecībā pret tiem, kuri eh, šodien vēl dod mums cīnās par to, lai mēs varētu dzīvot uz mūsu zemes. Paldies! Nākošais runātājs ID grupas vārdā deputāte Beneņo. Dargie kolēģi, es vēlētos pāriet, pārsniegt Eiropas ietvaru. Vides aizstāv kļūst par mērķiem visā pasaulē saskaņā ar vēl ziņām. Uh, Vairāk nekā 500 eh, vidas aizstāvi ir gājuši bojā pagājušajā gadā. Šeit ir runa eh, pār meža rūpniecības, pār uh, eh, kalnrūpniecības un uh, lauksaim, uh, rūpnieciskās lauksaimniecības interesēm. Multinacionālie uzņēmumi veicina šādus notikumus savas peļņas interesēs, bet mums ir jādomā pār šiem eh, varonīgajiem vidas aizstāvjiem un jāmaina mūsu patēriņa modelis. Meža izciršana, melmedniecība, masveida lauksaimniecība attīstās, jo ir pieprasījums Eiropas supermarketos. Koks mūsu mēbelēm, soja mūsu uh, lielopiem, palmueļa, pārtiks rūpniecībai. Un Eiropas Savienības meža izcēršana būtu ap 10% no visas pasaules izcēršanas. Mūsu loma kā politiķiem ir informēt mūsu pilsoņus un piedāvāt patērēt ekoloģiski atbildīgā veidā. Ir jāpārtrauc steidzami tie starptautiskie līgumi, kuri pieļauj zemes resursu izlaupīšanu. Paldies, un nākošais runātājs ir ECR grupas vārdā deputāts Labakovs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es nedomāju, ka mums ir nepieciešami jauni likumi un noteikumi, lai aizsargātu vides aktīvistus. Visās dalībvalstīs ir spēkā likumi, kas aizsargā uh, šos cilvēkus, un tādēļ es nesaprotu, kādēļ vēl viņi būtu papildus jāaizstāv. Bulgārijā tie ir toksiskie zaļie, kuri sabotē, traucē Eiropas projektu īstenošanu miljonu eiro apmērā, un būtībā viņi ļaunprātīgi izšķērdē Eiropas Savienības līdzekļus Un mani vienkārši eh, šausmina tas, ka zaļie atbalsta šādas organizācijas. Šīs eh, eh, pēdējās vēlēšanas, kas notika Bulgārijā, parādīja, kāds ir tautas atbalsts. Zaļie ieguva ne, 0% atbalstu šais vēlēšanās. Šīs nevalstiskās organizācijas ir jāsauc tiesas priekšā. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Paldies tagad Kokalis kungs goja NGA e vārtā. Paldies priekšsēdētāji. Pēc dažām stundām mēs tiksim uz balsojumu. Deklarācija par klimata steidzamību. Es ceru, ka mēs to pieņemsim, jo mums ir jāsaprot, kas notiek ar mūsu planētu. Mēs to darām. ja mēs to eh, neizdarīsim, tad mēs nevarēsim nosargāt savu eh, eh, planētu, jo šī steidzamība apdraud cilvēku veselību. Mums tas ir jādara, lai mēs aizstāvētu cilvēku veselību un atzītu to, ka uh, vislielākās cilvēktiesības ir elpot, dzīvot tādā vidē, kas ir devus mums iespēju attīstīties līdz pašreizējiem stāvoklim. Pēdējos gados vairāk nekā 500 cilvēki gadā tiek nogalināti par to, ka viņi sargā dabas resursus. Un Šī cīņa turpināsies no vidas aktīvistu puses, it īpaši no tiem vietējiem iedzīvotājiem, kur sargā savu zemi, ko sargā mums. Sargāsim mēs savus mežus, jo meži mūs sargā no CO2 izmešiem. Mums šie aizstāvi ir jāatbalsta Rumānijā, mūsu zemēs, Londonā, visur, kur ir klimata aktīvisti. samazinoties eh, viņu rīcībā esošajiem finansējumam, mums ir jāsniedz finansiāls atbalsts un nekavējoties jārieģē uz eh, vidas noziegumiem. Paldies! Un nākošais runātājs eh, ir deputāts Sinčičs. Αλλά δεν τον βλέπω παρόντα στην αίθουσα. Επομένως, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος... Viņš nav klāts, Līdz ar to nākošais runātais ir deputāts Bernhubers. Priekšsēdētāja kungs, Eiropas komisijas pārstāvi. Mēs atkal un atkal dzirdam par dažādiem pasākumiem no vides aizsardzības organizācijām. Viņi uh, fotografē, viņi sniedz informāciju, bet uh, Austrijā pēc būtības notiek vienkārši uh, iebrukumi zemnieku teritorijā. Tagad uh, Austrijā netika atbalstīts likums, kas aizsargātu mežus un lauksaimniekus. Būtu nepieciešams cīnīties pret uh, nelegālu izceršanu. Mēs nevaram pieļaut situāciju, ka vienkārši kāds uh, uh, svešā īpašumā iebruk un tad vēl fotografē un uh, nelegāli publicē šīs bildes internetā. N Eiropas Savienību nevajadzētu, Eiropas Savienībai nevajadzētu aizsargāt uh, uh organizācijas, kas cīnās uh, pret uh, vides uh, piesārņošanu, bet būtu nepieciešams aizsargāt mūsu uh, iedzīvotājus. Tagad lūdzu Šaldemozes koncu. Paldies, priekšsēdētāji, man ir labas ziņas. Lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu mēs saprotam, ka ir īstenībā ar vien maž, vairāk uh, meža platību. Eiropas meži aug, Eiropas meži attīstās. Salīdzinot ar 1990. gadu, aptuveni Grieķijas teritorijas lielumā mēs esam palielinājuši meža platības. Manā valstī, Dānijā, mēs esam izvēlējušies stādīt mežus. Šobrīd mums ir sešreiz vairāk nekā līdz šim. Mums ir nepieciešams rīkoties Eiropas Savienības līmenī ļoti labi, ka mums tagad ir Eiropas Savienības mēroga vides rīcības programma, jo tā ir iespēja aizsargāt mežus, tā ir iespēja aizsargāt biodažādību un cīnīties pret klimata pārmaiņām. Uh, Manuprāt, ir ļoti svarīgi arī aizsargāt cilvēkus, kas aizsargā mežus. Es nezinu šobrīd, kādu detalizētu risinājumu varētu piedāvāt, bet jebkurā gadījumā ir ļoti svarīgi aizsargāt uh, meža aizsardzības aktīvistus. Un uh, mums ir nepieciešams sekot šī brīža noteikumiem daudz labāk, respektīvi lai būtu sankcijas pret tiem, kas eh, nerīko saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem. Lielas paldies! Un tagad es aicinu Gerēra kungs, bet skatos, ka nav klāt. Tāpēc es aicinu Višņevskas kundzi. Priekšsēdētāji, cienījami deputāti, meži Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu aizsargāt gaisa kvalitāti, un diez vai kādam vajadzētu tagad uh, pārliecināt, ka tā tas ir. Vēlos pievērst jūsu uzmanību tādam faktam, ka mums ir nepieciešams izveidot pēc iespējas labākus noteikumus, lai dalību valsts varētu pēc iespējas labāk apsaimniekot mežus, lai būtu tādi labi piemēri, kā var apsaimniekot mežus. Un Polija ir viena no tām valstīm, varētu teikt, tā ir līdere, runājot par mežu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā. Šobrīd mēs runājam par deviņiem uh, miljoniem hektāru, un uh, meža platības ir aptuveni 30%. Un vēlos arī teikt, ka tie ir valsts meži, un tieši Polijas valsts meži ir labs piemērs tam, kā mēs varam ļoti saprātīgi un līdzsvarot apsaimniekot mežus. Uh, katru gadu vairāk nekā 50 miljonu jaunu koku tiek iestādīti polijā un vēlos pievērst uh, faktam, uh, kas uh, tika uh, runāts uh, pirms vairākiem gadiem. Tas bija Belavežas mežā. Tur notika protesti pret uh, slimo koku uh, uh, izciršanu, bet šobrīd uh, šis mešs pēc būtības uh, iz, uh, iznīks, tāpēc, ka 20% ir jau slimi koki. Paldies! Tagad aicinu nākamu runātāju. Ir cilvēki, kuri ir gatavi riskēt ar savu dzīvību, lai aizsargātu mežus. Pastāstīšu jums stāstu par Rumānijas aktīvistu Gabrielu Paunu no Zaļo grupas. Viņš šobrīd ir Eiropas parlamentā. Viņš ir riskējis ar savu dzīvību, lai nepieļautu kokiem kļūt par lētām mēbelēm no, no Nacionālā parka savā valstī, un vairāk kārt viņam tika uzbrukts. 2015. gadā eh, koksnes mafija pat eh, uzbruka viņam tik eh, smagi, ka ievainoja, pat viņam bija galvā ievainojams. Viss tas tika piefiksēts un vajadzēja vesels divus gadus, lai varētu tos, kas viņiem ir uzbrukuši, uh, saukt pie atbildības. Arī viņa mašīna tika bloķēta, viņam neļāva filmēt nelegālo meža izciršanu, tāpēc ir nepieciešams saprast, kas īsti notiek Rumānijas mežos un ka tiek uh, ierobežots iespējas sniegt informāciju par reālu situāciju, ko komisija dara, lai aizsargātu mežus un lai aizsargātu tos cilvēkus, kas mežus sargā. Paldies, un tagad lūdzu Polčaka kungs viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu piekrist tam, ka ir nepieciešams vide aizsargāt, dzīvniekus aizsargāt. Tas ir viens no pamatiesību aspektiem, un es vēlos runāt arī par to, uh, par to, kas notiek eh, Rumānijā, par divi meža aizsardzības aktīvisti tika nogalināti, bet jāatgādina, ka viņi ir cīnījušies par mūsu vidi, par ilgspējīgu attīstību. Tas ir jautājums par cilvēktiesībām. Un šīs tiesības nedrīkst izmantot nepareizi. Notiek dažāda veida manipulācijas. Arī meža aizsargi tiek tiek dažādā veidā manipulēti. Viņiem netiek sniegta papildu aizsardzība. Vietējās kopienas, protams, aizsargā savus dabas resursus, bet nedrīkstam aizmirst, ka ir pasaulē tādas kopienas, kas to dara vienkārši savus resursus aizsargā paši saviem spēkiem. Un uh, mežsaimniecībā Eiropā mums tagad ir uzlabojumi, bet nedrīkstam uh, būt apmierināti ar to, ko esam uh, sasnieguši un jāaizsargā meži arī tālāk. Tagad lūdzu nākamais runātais vienu minūti. Uh, years... Paldies priekšsēdētāji pēdējo pāris gadu laikā piedzīvojam, ka arvien vairāk uh, plašumā vēršas protesti, uh, aizsargājot uh, vidi un uh, Polijā Belovēžas gārša ir uh, ļoti uh, Uh, nozīmīgs mežs būtībā visai cilvēcei. Tas ir uh, iekļauts ANO kultūras mantojuma sārakstā. Tagad notiek masīva meža izciršana. Uh, sabiedriskā doma ir satraukta par to, un Eiropas Savienība nevar vienkārši noskatīties, ka tiek vajāti, arestēti un notiesāti tiek vides aktīvisti. Mums ir jānodrošina vides aktīvistu tiesību ievērošana Eiropas Savienībā. Tie, kas aizsargā vidi, ir varoņi, nevis noziedznieki. Paldies! Tagad vārds Holmgren kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Arvien vairāk valstīs ir notiekts noteikti aizliegumi iesaistīties organizācijās, kas aizstāv demokrātiju, vidi un cilvēktiesības. Un cilvēki, kuri cīnās par vides aizsardzību, saskaras ar draudiem un pat tiek nogalināti. Trīs cilvēki katru nedēļu tiek nogalināti visā pasaulē, cenšoties aizsargāt vidi un mežu. Un uh, Eiropā arī ir aktīvisti, kuri cenšas aizsargāt uh, senākos mežus uh, Eiropā, bet viņus neviens neaizstāv. Vides aizsardzībai ir jābūt pašsaprotamai, un mums ir jāaizsargā arī tie cilvēki, kuri aizsargā mežu. Paldies, tagad vārds Morela kungam. Paldies, priekšsādātāji. Atjaunot, pasargāt Eiropas eh, mežus ir nozīmīgs politisks uzdevums, bet es gribu aicināt jūs pārtraukt liekoļot, jo Mēs eh, runājam par mežu pasargāšanu, bet eksportējam deforesta, eh, mežu izciršanu, pateicoties tirzniecības eh, līgumiem. Es atcaucos šeit uz mūsu nolīgumu ar Vietnamu, ar Merkosūru, kas šobrīd tiek diskutēts un kas ir pamudinājums mežu izciršanai. Tāpēc ir jāatsakās no šīs liekulības. Šeit ir politiski, sociāli izaicinājumi, jo mēs runājam par vidas aizsardzī, aizsargā, aizstāvjiem cilvēkiem, kuri šodien tiek kriminalizēti. Tāpat es domāju par mežā strādājošiem meškopiem, kuri dzīvo ļoti sliktos sociālos apstākļos, saskaroties ar sociālo dempingu. Tāpat es domāju par privatizāciju Francijā, piemēram, mežu, eh, mežu die, eh, dienestā. Šie strādājošie ir jāpasargo. Tālāk es domāju, ka ir vajadzīga labāka me Eiropas mežu politikas koordinēšana, ir jābūt tādai likumdošanai, kas ir ambicioza, harmoniska, saskaņota, kas ņem vērā mūsu, me, me, mūsu mežu attīstību. Tāpat tā ir jāsaista ar tirsniecības politiku, un tas ir tas darba lauks, kas ir mūsu priekšā. Paldies, dārgie kolēģi! Paldies! Un nākošais runātājs ir deputāts Gonzales Kasares. Es izaugu veco zolu un kastaņu e, ielēngumā. Eiropas meži ir mūsu ekosistēmas plaušas gadsimtu e, garumā. Ja tas ir devis mums eh, patvērumu, vēsumu, uzturu un e, meža aizstāvji ir cienīgi e, e, tikt aizstāvēt no Eiropas parlamenta puses. Mēs nosodam uzbrukumus Rumānijas meža aizstāvjiem. Es zinu, kā var cīnīties par mežiem pilsoniskajā sabiedrībā, institūcijās, un es aicinu cīnīties par visiem Eiropas mežiem piemēram, nu, eh, eh, Iberijas pussalas Atlantijas piekrastē mēs zaudējam mūsu tradicionālos mežus. Citās Eiropas daļās eh, tiek izcirsti meži, aizvietojot tos ar mežu monokultūrām, kas aizstāv tikai privātās intereses. Tāpat jāapzinās, ka mežu stādīt nav tas pats, kas izveidot mežu. Tāpēc mums ir jāatbalsta un jāstiprina to darbs, kuri rūpējās par mežu. Un eh, pat jāpatur prātā, ka uh, eh, pirmatnējais mežs ir vislabākais sabiedrotais cīņā pret klimata pārmaiņām. Paldies! Gonzāles kungs. Deputāts Būdā vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai jūs to pieņemsit? Būdā kungs. Pusminūte jautājumam. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uzdot jautājumu kolēģim, vai viņš piekrītam, kas notika Rumānijā. Es domāju, ka ļoti labi ir tas, ka sakot ar šodienu Rumānijas meža sargiem ir tiesības nesāt ieroci un izmantot to savai aizstāvībai. Vai jūs uzskatāt, ka šo pasākumu vajadzētu attiecināt uz visiem Eiropas meža sargiem? Pusminūte atbildēja. Es domāju, ka Rumānijas eh, stāvoklis ir ļoti ats, eh, īpašs un tāpēc es nevaru atbalstīt šādu parādību visās Eiropas valstīs katrā ziņā nē, manā valstī. Jā. Mums ir jāparedz ieroči, bet nevis fiziski, taču juridiski ieroči, lai viņi tiktu labāk pasargāti. Paldies! Paldies! Un līdz ar to mēs esam izskatījuši runātāju sarakstu un varam pāriet pie brīvā mikrofona. Ir seši runātāji pie, pieteikušies un došu vārdu visiem sešiem. Vispirms deputāta Šoidrova. Ďakujem za udelenie slova. Ja som sa... Paldies par iespēju izteikties. Es varu teikt uh, to pašu, ko teikuši daži citi. Protams, Eiropas Savienībai arī nākotnē ir nepieciešams uh, nodrošināt iespēju palīdzēt dalību valstīm, lai varētu atjaunot uh, mežus Eiropas Savienībā. Mums ir mērķi, te pašā laikā, protams, mums ir vairāk mežu, bet daudzos gadījumos ir mazinājusies šo mežu kvalitāte. Uh, un arī klimatiskās pārmaiņas ir veicinājušas meža kvalitātes samazināšanos. Tāpēc arī e, reģionālās attīstības fondu mēs varam izmantot, lai varētu uzlabot meža platības un kvalitāti. Vēlos pateikties Čehijas republikā daudzus brīvprātīgos, kas ir centušies, lai tūkstošiem hektāru a, atkal būtu meža platība. Un tāpēc arī uh, Mēs visi rūpējamies par to, kādā stāvoklī ir šī planēta, un mums Eiropas Savienībai ir nepieciešams apzināties un teikt to pašu, ko teica Brazīlijas prezidents. Viņš teica, ka šī problēma ir jārisina uh, tādā veidā, kā viņš to dara Amazonas mežos un arī uh, Ja Brazīlijas nepalīdzēs, tad mēs arī negribēsim piekrist viņa noteikumiem. Labi, paldies, un tagad lūdzu Botas kungs, vienu minūti. Mr. Botas, you have the floor. Thank you, Chair. Dragi... Paldies, priekšsēdātāji. Godātie kolēģi. Daudzi eh, šodien eh, savās runās eh, minēja Rumāniju, un es viņiem esmu pateicīgs katru uh, gadu pazūd divi hektāri. Uh, Eiropas Savienībai ir uh, jāiesaistās aktīvāk uh, tajās valstīs, kur netiek ievēroti likumi, un jūs kritizējāt Rumāniju, un uh, ir uh, arī jāpateicās tiem, kas ir apmeklējuši šo valsti. Un uh, ir uh, jāīsteno politika daudz efektīvāk attiecībās ar dalību valstīm. Mežu izciršana var novest pie dabas katastrofām un uh, tā, ka iet bojā cilvēki. Eh, izcirstās meža platības ir jāatjauno un jāsaglabā nākamajām paudzēm. Es pateicos vēlreiz tiem, kuri runāja par situāciju Rumānijā šorīt, bet ir arī jāceras arī par zaļajām platformām, kas ir ļoti svarīgas. Koņiečnas kundze, cienījamie kolēģi, daudzus gadus mēs esam runājuši par to, ka e, ārpus Eiropas Savienības notiek meža platību samazināšana, un tagad mums ir jārunā par to arī mūsu līmenī, jo mums Eiropas Savienībā ir e, jāatcerās, e, kas notiek mūsu pašu teritorijā, piemēram, Rumānijā. Tagad ir nopietna situācija, kad divi meža aizsardzības aktīvisti ir nogalināti. Uh, Un vēlos teikt, ka mums ir nepieciešams domāt ne tikai to, kas notiek ārpus Eiropas Savienības, bet par to, kas notiek Eiropas Savienībā, mūsu pašu teritorijā. Katru dienu, katru dienu Rumānijā 9 hektāri meža tiek izcirsti. Un mēs vienkārši sēžam un skatāmies uz to. Un Parīzes klimata Eh, vienošanos pēc būtības ir tāds dokuments, par kuru mēs daudz diskutējam, bet praktiski tas neko daudz nenozīmē. Tāpēc arī, ja mēs eh, nedaram neko, lai šis prasības izpildītu, tad mēs neko nepanāksim. Tagad ir īstais brīdis eh, rīkoties un ir īstais brīdis, lai sakārtotu savu māju. Tāpēc arī lūdzu ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk atrisināt situāciju Rumānijā, lai mēs nepieļautu situācijas paksliktināšanos, lai Mēs nekādā gadījumā nepieļautu dārgā meža iznīcināšanu un lai nākotnē tas nekļūtu par nopietnu problēmu. Paldies! Logo ehi o kirjos Sincis ja ena lepto. Hvala vam lijepo. Pozivam sve... Sinsis kungs, vienu minūti, paldies. Es vēlētos vērsties pie visiem deputātiem, it īpaši tiem, kas sēž zālē, aicinot iesaistīties Eiropas kontinenta mežu aizsardzībā. Šī koku materiāla mafija darbojas arī Horvātijā. Minēšu piemērus. Kopš uh, neatkarības uh, esam zaudējuši uh, 15 tūkstoši kvadrātkilometru meža. Mm, tiek meži izcirsti gan legāli, gan nelegāli. Un uh, min, manis minētais skaitlis ir tikai tāds um, nu, mazākais aprēķinātais apjoms, bet situācija varētu būt vēl sliktāka. Horvāt, Baltijas eh, rūpniecībai nekad nav bijis eh, tik grūti iegūt eh, izēvielas un Horvātija viena pati nevar tikt galā ar šo mafiju un mums ir jācīnās kopīgiem spēkiem visā Eiropas kontinente. Paldies, Pekarīnī kungs, vienu minūti. You have the floor for one minute. Jūsu rīcībā viena minūte. Paldies! Tagad teikšu dažus vārdus somu valodā. Šīs debats ir ļoti nozīmīgas, bet mums ir jāatgādina cilvēkiem, ka Eiropas Savienībā ir daudzas valstis, kur uh, mežu un bioloģiskās uh, daudzveidības aizsardzība tiek nodrošināta ilgtspējīgā veidā, un Somija ir viens, viena no šīm valstīm. Mēs aizsargājam mežu un ievērojam augstākos standartus un prasības vairāk nekā 400 tūkstoši uh, eh, kvadrāt uh, kilometrus. Tā, šī platība ir lielāka nekā Dānijas platība. Tā ir uh, mūsu meža platība, mēs to apsaimo, apsaimniekojam ilgspējīgā veidā. Tomēr gan Eiropā, gan visā pasaulē ļoti daudz ko vēl varētu darīt meža aizsardzības uzlabošanai un lai nodrošinātu mežu resursu ilgspējīgu attīstību. Šīm abām lietām jāiet roku rokā. Tagad vārds Valas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Nesenā divu uh, Rumānijas mežsargu slepkavība liecina par to, ka Eiropā ir jārūpējas gan par meža aizsardzību, gan par mežsargu un vides aktīvistu aizsardzību. Uh, cilvēki tiek nogalināti uh, visā pasaulē, uh, cīnoties par meža aizsardzību, vēl tūkstošiem citu aktīvistu tiek iemesti cietumā Uh, lieli uzņēmumi un finanšu korporācijas, kas darbojas Eiropas Savienībā, ir jāsauc pie atbildības. Tām ir jāatbild savas, par savas darbības sekām. Uh, šobrīd uh, Brazīlijā plašā mērogā tiek iznīcināti meži, uh, bet tagad mēs vedām sarunas par tirzniecības nolīgumiem ar Merkusur valstīm, un šie nolīgumi vēl tikai vēl vairāk veicinās medzu izciršanu. Mēs nedrīkstam parakstīt šo nolīgumu. Meži ir jāizsargā. Paldies! Tagad esam uh, noslēguši brīvā mikrofona procedūru, un tagad vārds komisāram Mimicam. Liels paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Šīs dienas diskusija bija ļoti svarīga. Mēs visi esam vienisprātis, ka meži pasaulē ir jāaizsargā un mežu platības jāatjauno. Tāpat jāaizsargā arī vides aktīvisti, kuri ļoti drosmīgi iestājas par vides aizsardzību. Vides aktīvisti ir uh, neat, ļoti svarīgi mūsu sabiedroti iestājoties par vides tiesību ievērošanu. Es gribētu godināt nesen nogalināto mežsārgu piemiņu un paust līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm mēs e, izvērtējam, vai būtu nepieciešama papildus likumdošanas pasākumi, bet tāpat laikā mums ir efektīvi jāīsteno jau spēkā esošie tiesību akti. Par to ir atbildīgs dalību valstu uh, valdības. Mums jāsadarbojas ar dalību valstīm, lai nodrošinātu Eiropas Savienības un vietējo tiesību aktu īstenošanu. Šajā kontekstā Eiropas Savienība turpinās sadarbību ar nacionālajām varas iestādēm, tā skaitā Rumānijā, lai nodrošinātu pilnīgu Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu. Paldies! Paldies, komisārkungs! Un mēs esam šīs debatas pabeiguši. Nākošais darba kārtības punkts ir debats par cilvēktiesību pārkāpumiem, demokrātijas pārkāpumiem, tiesiskuma pārkāpumiem saskaņā ar 144. reglamentu pantu. stāvoklis brīvību jomā Alžīrija. Vispirms vārds uz vienu minūti Rafailam Gluksmanam. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, kopš esmu eh, parlamenta deputāts, mēs esam pieņemuši dažādas rezolūcijas pār tik tālām valstīm kā Indonēzija, un mēs nevārdu nesam teikuši pār to, apbrīnojumu revolūciju, kur not, ir notikusi vidusjūras pretie krasta Alžīrijā. Neviens atbalsta vārds šiem miljoniem alžīriešu, kuri defilē Alžīras un citu pilsētu ielās. Nu jau deviņus mēnešus aizstāvot demokrātiju tie, tiesiskumu cīņu. Neviena vārda pār represijām, e, kurām viņi tiek pakļauti. Šis sazvērienciskais klusums, ko iedvesmo uh, varas lobby, nevar turpināties. Solidaritāte prioritātes rezolūcija, kas tiek likt uz balsojumu šodien, nav iejaukšanās, bet tās ir beigas milzīgai netaisnībai. Ir laiks, kolēģi, parādīt to, ka mēs esam kopā ar Alžīrijas tautu. Un, kā saka, manā valstī 1, 2, 3, viva Alžīrija, lai dzīvo Alžīrija. Paldies! Nākošais runātājs ir eh, Lars Patriks Bergs. Paldies, priekšsēdētāji! Augstā pārstāve pēdējo divu mēnešu laikā Alžīrijas eh, valdībā vismaz astoņas protestanta baznīcas ir slēgusi. Mazas uh, kristiešu kopienas tiek vajātas no valsts puses. Alžīrijā kristiešiem ir ļoti grūti praktizēt savu ticību bez krimināla atbildības. Notiek patiesa kriminalizācija, tie cilvēki, kas neievēro ramadānu, netiek aizturēti un masveidā tiek kristieši vajāti. 30% tuvajos austrumos un uh, Ziemeļāfrikā tik daudz agrāk bija kristieši, tagad tie ir tikai 4%. Notiek oficiāla uh, pārbaude pār kristiešu vajāšana, un arī Eiropas Savienībai tas ir jādara, ir jārunā pār personu vajāšanu, mazākumu reliģiju vadīšanu, vajāšanu visā pasaulē, un jāpanāk tas, lai kristieši visā pasaulē varētu būt kristieši un nebaidīties no krimināla vajāšanas. Paldies, tagad lūdzu Vandālen kungs. Voorzitter, de overheid in Algerije. Paldies, priekšsēdētāji. Nesenos uh, gados Alži, Alžīrijā mēs esam pieredzējuši ļoti nepatīkamu attīstību. Tiek ierobežot tā reliģijas brīvība, 15 baznīcas ir slēgtas un pēdējo mēnešu laikā septiņas. Tāpat ir uh, notikts uzbrukums uh, baznīcai, cilvēki ir tikuši ievainoti. No 2016. gada jūnija līdz 18. gadam uh, ah, 500 Ahmadī ir tiesāti tieši viņu reliģijas dēļ. Par to ir arī e, norādīts 2018. gada cilvēktiesību ziņojumā, e, sakot, ka e, Alžīrijā tiek ierobežota pulcēšanās brīvība, vārda brīvība, reliģiskā brīvība un cilvēkiem tiek liekts pulcēties kulta vietās. Uh, Un uh, ko mēs uh, tagad piedzīvojam tuvējos austrumos, uh, ka šā, šīs brīvības tiek ierobežotas arvien vairāk. Un es aicinu augsto pārstāvi nosodīt nepieņemamos pasākumus, kas tiek veikti Alžīrijā, pieprasīt, lai slēgtās baznīcas tiktu atkal atvērtas un nosūtīt. Uh, Eh, arī eh, īpašo sūtni eh, brīvību un reliģiskās brīvības jautājumos. Tagad vārds Getis kungam. Iedomāsimies priekšsēdētāja sapņosim, domās, iedomāsimies, ka šī masveidīgā kustība, ko mēs redzam Alžīrijā, kur ir jaunieši, kas cīnās par vienlīdzību, tiesiskumu, iedomāsimies, ka viņi gūst uzvaru. Tās būtu Alžīrijas lēpnums, tas būtu visa šīs uh, enerģijas apkopojums, lai atsāktu dialogu Magrebā un ar Eiropu un ar uh, Zemsahāras Āfriku. Tas būtu mūsu kopējo cerību piepildījums gan Magrebā, gan Eiropā. Tādēļ mums jāpieņem šī rezolūcija, kas kritizē absurdo nepaņ, nepieņemamā represiju īstenošanu, kas draudz sagraut alžīriešu sapni. Mums ir jāapliecina Eiropas atbalsts. Paldies. Tagad vārds Vēmers kungām. Vienu minūti. Paldies priekšstādātājiem. Eh, eh, pagājušā gada eh, rudenī notika debates par dažādu uh, baznīcu slēgšanu. Šīs debatas notika Zviedrijas parlamentā, un tagad es augstu vērtēju to faktu, ka arī šeit, Eiropas parlamentā, mēs diskutējam par reliģijas brīvības nodrošināšanu. Man jāpauž nožēlu par to, ka no rezolūcijas nosaukuma ir svītrots. Uh, citrota uh, frāze par reliģijas brīvību. Tā nav pirmā reize, kad kreisieši šai parlamentā uh, cenšas noklusēt uh, vajāšanu, kas vērsta pret kristiešiem un reliģiskām minoritātēm. Uh, ir nosūtīts miljārds uh, Zviedrijas kronu Alžīrijai tikai dažu gadu laikā no Eiropas, bet šī kampaņa, kas vērsta pret kristiešiem, tikai vēršas plašumā, tiek slēgtas baznīcas, kristiešu biedrības vairs nevar oficiāli reģistrēties, un tas ir pretruna ar ANO. Uh, paktu par uh, reliģisko uh, brīvību un citiem uh, starptautisko tiesību normām, mums jāprasa, lai Alžērija pārtrauc šo reliģisko vajāšanu. Mēs uzklausījām politisko grupu pārstāvis, tagad Mandela kungs ETP grupas vārdā. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Uh, Pirms uh, nedēļas es uh, uzstājos Vīnē uh, pasaules uh, miera konferencē un tikos ar Ahmadija un uh, citām reliģiskām kopienām. Tagad uh, šeit notiek uh, brīvās uh, runas, laimīgā stunda, un mēs runājam Uh, dažādu politisko grupu pārstāvji un tādēļ, ka Eiropā eh, tiek īstenotas eh, pamat tiesības, pamat brīvības, eh, ir iespējams realizēt arī reliģisko brīvību, un mums ir jāiestājas skaļi par šīm vērtībām arī tad, kad Alžīrija, Ahmadija musulmaņi, uh, tiek vajāti savas ticības dēļ un tiek arestēti. Ir slēgtas 15 baznīcas, ir slēgtas interneta vietnes, ir ierobežota vārdas brīvība, vārda brīvība. Un mums ir skaidri tas viss jākritizē 12. decembrī Alžīrijā notiks vēlēšanas un vēlētājiem ir jāzina, kādu izvēlu viņi izdara. Paldies, un tagad sociāldemokrāta vārdā Marija Arēna. Paldies, priekšsēdētājs! Alžīrijas pilsoņi ir abrīnsvērti visas pasaules priekšā savu demokrātisko prasību dēļ, kas tiek paustas izlēmīgā, mierīgā veidā. Alžīrija ir apmē, aplemusies, apņēmusies respektēt cilvēktiesības, starptautisko cilvēktiesību hartu un citus starptautiskos dokumentus Vārda un eh, pulcēšanās brīvība tiek garantēta Alžīrijas konstitūcija, un, un tomēr desmitiem cilvēku šobrīd ir apcietinājumā tādēļ, ka it kā viņi apdraudētu nacionālo vienotību. Viņiem nācās pārtraukt savas aktivitātes, tāpat arī to nācās pārtraukt NVO. Līdz ar to Eiropas parlaments aicina Alžīrijas līmenī iestādes atbrīvot visus po, uzskatu un politi ieslodzītos, ņemot vērā to, ka Alžīrija ir apņēmusies respektēt starptautiskās tiesības, taiskaitā pulcēšanās brīvību. Eiropa ir Alžīrijas draudzība draugs, bet it īpaši visu alžīriešu draugs. Tāpēc mūsu pienākums ir atgādināt kopējās prioritātes, kas ir pieņemtas 17. gada martā, kurā abas puses apņemas respektēt demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību vērtības. Paldies! Paldies! Un tālāk riņū grupas vārdā. Fi, uz vienu minūti Fils Benjons. Paldies, priekšsēdētāji! Demokrātiskie protesti Alžīrijā sniedz mērķi sasniedza, kad prezidents Buteflika atteicās kandidēt uz piekto termiņu. Tas notika šogad. Tomēr dažādu protestējošo kustību vadītāji tikuši. E, iebiedēti un tiek pakļauti tam, kas eh, aizvien vairāk izskatās pēc militāra reži, režīma. Un, eh, Mēs aicinām Alžīriju pievienoties eh, šajā ziņā kaimiņu valstī Marokai un Tunisijai un būt atvērtākām. Es pievienojos kolēģi bažām, kas tika paustas attiecībā uz reliģiskām brīvībām un to atvērtību. Eh, vēlēšanām, kad tas eh, notiek, ir jābūt brīvām, taisnīgām, un es aicinu Alžīriju atvērt robežas ar eh, Maroku un Tunisiju, lai izveidotu Magreb Savienību kā spēcīgu partneri Eiropas Savienībai, lai varētu nodrošināt ekonomisko attīstību un labklājību Magrebas tautai. Paldies! Tālāk zaļo grupas vārdā deputāte Salima Jenbū. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Zaļo grupu pateicās atbalstīt eh, šīs rezolūcijas iekļaušanu darba kārtībā sekojošiem eslu dēļ. Tā eh, politiskā izvēle pirms 12. decembra vēlēšanām, risks politizēt cilvēktiesības, risks eh, degradēt opozīcijas vērtības Alžīrijā, risks veicināt esošo varas retoriku Alžīrijā. Alžīrija vēl pelna vairāk nekā rezolūciju un vairāk nekā atbalsta vēstījumus Alžīrijai. Un neraugoties uz šiem iebildi, iebildumiem, mēs balsosim par šo rezolūciju. Tomēr mūsu atbalsts Alžīrijas tautai ar to nebeigsies. Uh, Uh, līdzīgi tam, kā tas uh, jau bija 18. gada uh, šī gada martā. Mēs apsveicam uh, Alžīrijas tautas veidu paust savu gribu, manifestēt ļoti mierīgā veidā, un mēs vēlamies, lai Alžīrijas tauta pati lemtu par savu nākotni. Un kā saka eh, manā valodā dzimtajā, lai dzīvo Alžīrija. Paldies! Ir eh, zilās kartītes jautājumi, bet eh, zilās kartītes iestiedzējiem atgādinu, ka uzstājas politisko grupu pārstāvis zilās kartītes nav paredzēts, un tāpēc arī nav tikus aktivizēta elektroniskā sistēma, lai jūs varētu iesniegt eh, šīs prasības. Pēc uzstāšanās kārtas jūs varēsiet uh, uzdot zilās kartītes jautājumus, bet tagad pāriem pie nākošā runātāja, kas ir Žilbers Kolārs. Paldies, priekšsēdētāji! Tas, kas notiek Alžērijā, nevar nevienu atstāt vienaldzīgu. Divu iemeslu pēc. Pirmkārt, principa un otrkārt realitātes pēc. Princips ir tas, ka it visur, kur brīvība tiek minīta kājām, mums ir eh, jārīkojas. Realitāte ir tā, ka tas ir asars, apspiešana, asins izliešana, izmisums. Kā arī tas, kā starp Alžīru un Franciju pastāv vēsturiskas, ekonomiskas, politiskas un citas saiknes. Un ja vieniem iet slikti vienā valstī, viņi atstāja Alžīriju un grūtos apstākļos ierodas Francijā, kura vairs nespēja, es nesaku, nevēlas, bet vairs nespēja viņus uzņemt. Es domāju, ka mums ir jāapstiprina šī rezolūcija, brīvību, mūsu principu un iespējams uh, arī, lai tā varētu pastāvēt vārdā. Paldies! Un nākošais runātājs deputāts Barts eh, Jans Roisens. Paldies, priekšsādētāji! Paldies, priekšsādētāji! Situācija Alžīrijā mūs visus dara važīgus. Es nerunāju tikai par to, kā manifestanti tiek apspiesti, bet es esmu ļoti nobažījies par uh, reliģijas brīvību. Baznīcas tiek slēgtas, un baznīca apmeklētāji ar varu tiek izmesti no baznīcām. Tas ir pretunā ar to, kas, ko mēs aizstāvām, un Eiropas parlamentam ir nepieciešams skaidri un gaiši pateikt, ko mēs domājam par to, un mēs varam arī panākt to, lai mūsu partnerība ar Alžīriju varētu dot mums iespēju ļoti konkrēti runāt par uh, reliģijas brīvību. Priekšsēdētāja kungs, esmu pārliecināts, ka uh, augstā pārstāve izmantos savus kontaktus Alža Al Alžīrijas varas iestādēm, lai varētu nodrošināt reliģijas brīvību. Paldies, un tagad es aicinu Šoidrovas kundzi vienu minūti. Cienījamie kolēģi, vakar bija īpaša trešdiena, un startautiski šo dienu atzīst kā atzīmē, kā dienu, ko atzīmē, lai atcerētos tos kristiešus, kas ir zaudējuši dzīvību, kas tiek vajāti. Alžīrija ir vis tajā sarakstā, kurā ir valstis ar uh, vajātiem kristiešiem. Šobrīd uh, 15 uh, kristiešu baznīcas ir slēgtas. Baznīca apmeklētāji tiek izmesti no baznīcām misas laikā tiek runāts par to, ka ir nepieciešams pieprasīt, lai visas baznīcas atkal tiktu atvērtas un lai kristiešu organizācijas varētu turpināt darbu. Es arī aicinu Eiropas Savienību uh, likt uh, Alžīrijas pārvaldes iestādēm nodrošināt reliģijas brīvību, kas ir iekļauta Alžīrijas konstitūcijā. Paldies par atbalstu! Uh, visās politiskajās partijās, un esmu ļoti gandarīta par to, ka šis atbalsts ir gūts. Lielas paldies, un tagad es aicinu Rīskundzi, viena minūte ir jums. Priekšsēdētājs, godājuma augstā pārstāve, Alžīrijas režīms apspiež brīvību un brīvības kopš 22. februāra, kad sāk darboties Hirak mierīgā protesta kustība, Alžīrijas ielās, Alžīras ielās tagad ir skāru e, izplatīsies pa daudzām citām pilsētām, pret to vēršas armija un Esošais Alžīrijas režīms eh, apspiež studentu, žurnālistu, arotbiedrības aktīvistu, strādājošo tiesības. It īpaši jāpiemina 42 demonstranti, kas ir notiesāti uz pusgadu cietumā, tāpēc, ka tie ir uh, devušies gājienā ar amadzīku karogu. Mūsu rezolūcija nosoda Eh, šīs autoritā, autoritārās darbības no Alžīrijas režīma puses, kas apspiež alžīrieši, tīpaši jauniešu centienus pēc brīvības. Mēs pieprasam brīvību Alžīrijas tautai. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Dre Osto uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, godam augstā pārstāvē jākonstatē, ka ir izņemts jēdziens reliģijas brīvība no rezolūcijas virsrakstīt, kā reliģiskā brīvība būtu tabū. Kāpēc nerunāt pilnīgi droši un skaidri par vajāšanu pret kristiešiem? Es atgādinu, ka Alžīrija ir 22. pasaules valsts, kur kristiešu stāvoklis ir visarežģītākais. Oktobrī Alžīrijas valdības slēdza trīs baznīcas, taiskaitā valstī. Vi vislielāko. E, vajāšanas pret kristiešiem, lai tos konvertētu islamā, turpinās, un tā ir e, personas tiesību pārkāpšana. Mēs redzam, ka aizvien vairāk parādās naidīguma izpausmes pret e, reliģiju, tīpaši pret kristietību. Pāvests Benedikts 16. sacīja, ka Eh, laicitāte nedrīkst tikt uzskatīta kā ierocis pret reliģiju. Tāpēc es atkārtoju savu aicinājumu uh, iekļauts nosaukumā reliģiskās brīvības eh, jēdzienu, lai tas neskatītos pēc eh, politkorektuma. Nākošais runātais Buršā Deviļālba. Kolēģi, mēs visi esam nobažījušies par notikumiem Alžīrijā, par līderu arestu, eh, žurnālistu, it īpaši uzbrukumi kulta un reliģiskai brīvībai kristiešu minoritātei. Mums ir jā jābūt visai piesardzīgiem šī temata sakarā. Uh, mēs nedrīkstam pieļaut to, ka uh, rezultāts ir tāds kā Lībijā vai Sīrijā, kas ir daudz smagāks nekā sākotnēji var, uh, varēja likties. Taču uh, E, mēs neesam ievēlēti, lai atrisinātu Alžīrijas problēmas, un, bet mūsu valstu problēmas. Tāpēc esmu nobažījies arī par to, ka Alžīrija ir viena uh, no valstīm, kur vismazāk sadu, e, sadarbojas migrācijas ziņā. Tīpaši tas skāra Spāniju, kur imigranti masveidā ierodas Almērijā, Mursijā, Baleāru salās un citur. Eiropas Savienībai ir jāpieprasa no trešām valstīm spējīgi izpildīt savas saistības, un tā skaitā repatriācija, tas ir ļoti būtisks elements migrācijas politikā. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti - Žerams Rivjērs. Paldies, priekšsēdētājs! 130 gadu garumā līdz 62. gadam pagājušajā gadsimtā Alžīrijā pastāvēja reliģiskā brīvība. 130 gadu garumā ebreji musulmaņi kristieši varēja īstenot savu kultu ārpus jebkāda ekstrēmisma. Bet nu jau 60 gadu Alžīrijas vāra, ko, kas izveidojas no FRN, tur nebeidz apspiest gan ebreju, gan kristiešu reliģiskās brīvības. Šobrīd Bībele Somā var maksāt līdz pieciem gadiem cietumā. Tāpat tas ir uzbrukums piemiņai vandālisms ir eh, akti notikuši gan pret ebreju un kristiešu kapsētām. Baidoties no plurālisma, jau 30 gadus Alžīrija uh, veido uh, totalitāristisku, džihadistisku režīmu, un tajā valda novecojusi un neiecietīga vara. Paldies! Un līdz ar to mēs esam pabeiguši uzklausīt runātājus, kas ir bija pietiekušies sarakstā, un varam pāriet pie brīvā mikrofona. Ir pietiekušies septiņi runātāji, un tā kā mēs esam ļoti labi iekļāvušies runas laikā, tad pieņemšu visus polčakungus uz vienu minūti. Ďakujem, pane predsedajúci. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu runāt par to pašu, kas notiek Alžīrijā pēdējos mēnešos iedzīvotāji piedzīvo tiešām traģisku situāciju. Viņi, uh, uh, viņu cilvēktiesības netiek ievērotas, un uh, Alžīrija bieži vien mūsu uzmanības centrā nenonāk, taču tagad situācija ir patiesi nopietna. Un cilvēki tiek uh, vajāti, tiek spīdzināti, un tāpēc ir nepieciešams nosodīt to ļoti strikti arī minoritātes, cevišķi kristiešu minoritātes tiek vajātas. Cik es zinu, mēs Alžīriju atbalstām, izmantojot attīstības palīdzības instrumentu. Mēs daudz ko esam devuši, tāpēc arī loģiski būtu, ja vietējās valdības rīkojas saskaņā ar dažiem noteikumiem. Tāpēc es aicinu augsto pārstāvi. Vēlos, protams, arī pateikties viņai, bet es vēlos, lai attīstības palīdzība būtu saistīta ar valdību pienākumu izpildīt nosacījumus. Paldies, Lūdzu, Agilār kundze, vienu minūti. Jā, ir skaidrs, ka mums ir iemesli, lai rīkoties, kā mēs rīkojamies, mums ir jārunā par to, ko Eiropas diplomātija var darīt, lai veicinātu cilvēktiesības un demokrātiju un uh, lai nebūtu šāda veida represijas, nedrīkstam aizmirst, ka vēl vienu reizi Alžīrijā tika īstenot Eiropas Savienības noteikumi. Ir uzlabojusies situācija, taču atkal, atkal cilvēki tiek arestēti, oponenti tiek iemesti cietumā, un šādā veidā notika ierobežojumi vēlēšanām. Butiflika kungs pēc 30 gadiem nolēma vairs nekandidēt vēlēšanās, un jau uz 2. septembrī ir atlikta, un tagad jau uz 2. decembrī ir atlikts. Ir sistemātiskie pasākumi, lai oponentus apklusinātu, un Eiropas Savienība ir jādara viss, lai mēs varētu atgriezties pie normalitātes lai situācija valstī uzlabots un lai pamatiesības tiktu nodrošināts. Paldies! Tagad aicinu Moralkungu vienu minūtu. Merci, monsieur. Paldies priekšstādātāji. Mana grupa nav parakstījusi šo rezolūciju, bet es to atbalstu gan pēc eh, būtības, gan pēc gara. Mums ir jāstāv līdzās uh, Alžīrijas demokrātiem, kur cīnās pret korupciju, par uh, pamatbrīvībām, par sociālo taisnīgumu. Un jā, šobrīd, kad mēs uh, runājam, tiek, notiek represijas, tiek vajāti žurnālisti, tiek uh, apcietināti manifestanti bez uh, likumīga pamata. Un es paužu nožēlu, ka mēs tikai tagad diskutējam par šo rezolūciju, nevis tas notika februārī, kad sākās pilsoņu kustība, kam bija nepieciešams mūsu atbalsts. Jā, šobrīd eh, notiek vēlēšanu process, kas ir arī apstrīdams, un eh, tagad valdība var izmantot mūsu uh, Uh, rezolūciju, lai apsūdzētu ārvalstis uh, par iejaukšanos valsts iekšējās lietās. Nē, tā tas nav. Mēs paužām nerimstošu atbalstu Alžīrijas tautai un jauniešiem, kuri vēlas cīnīties par brīvību un taisnīgumu. Paldies! Tagad vārds pospešilkungam vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. Es varu atbalstīt šo priekšlikumu. Mums ir nepieciešams Alžīrijai skaidri pateikt. Mēs varam atbalstīt savu uh, politisko spiedienu tā, lai viņi ievērotu cilvēktiesības, lai mēs panāktu to, lai augstā pārstāva varētu uh, turpināt strādāt, lai mēs varētu veicināt Alžīrijā prezidenta vēlēšanas, kas būtu patiesi demokrātiskās un brīvas, un būtu nepieciešams norādīt uz uh, reliģijas brīvības uh, ievērošanas nepieciešamību. Tā ir nopietna problēma, un uh, mums ir nepieciešams iestāties par reliģisko un etnisko minoritāšu aizsardzību, un runa nav tikai par kristiešiem. Uh, Diemžēl Alžīrijā šobrīd ir negatīva situācija, un Eiropas uh, tiesības, jeb Eiropas vērtības netiek ievērotas. Lūdzu, nākamais runātājs vienu minūti. All of them must step down, cry tens. Paldies desmitiem tūkstoši Alžīrijas uh, protestētāju izgāja ielās, prasot, uh, lai no amata atkāpjas Buteflikas laikmeta. Uh, Uh, politiķi vēl pirms vēlēšanu notik, uh, rīkošanas, bet tāpat laikā varas iestādes arestē miermīlīgos protestētājus un ļoti ātros tiesas procesos piespiež 18 mēnešu ilgus cietumsodus. Mēs uh, nosodām jebkādus pasākums, kas vērsti pret miermīlīgiem protestētājiem. Uh, uh, Daudz kārt uh, Alžīrijas politiķi ir solījuši nodrošināt atklātību vēlēšanu procesā. Tomēr tāpat laikā žurnālisti saskars ar vien, lielāku spiedienu, viņiem tiek prasīts labvēlīgi atska, atspoguļot vēlēšanu procesu un notiek represijas pret tiem žurnālistiem, kuri protestē pret šādu spiedienu. Mēs pieprasām, lai valsts varas iestādes respektē vārda brīvību un demokrātiju. Kelī kungam vārds viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Alžīrija ir uh, mūsu kaimiņu valsts, mums ir bijušas labas attiecības ar šo valsti, tomēr nesenā attīstība šai valstī rada pamatu bažām, it īpaši vēršanās pret uh, kristiešu baznīcām. Manā grupā tas rada bāžas. Mēs, kā kristīgie demokrāti, iestājamies par kristiešu tiesību aizsardzību visā pasaulē. Ir nepieņemama, ka Alžīrijā tagad tiek slēgtas kristīgās baznīcas uh, un valda netaisnība. Ir jāizdara spiediens uz varas iestādēm, prasot pārtraukt šo procesu kādēļ eh, tiek vēršanās, notiek vēršanās pret baznīcām. Baznīcas tikai sludina eh, mīlestības vārdu un eh, iestājas par iecietīgu. Mums ir tāpat jāprasa, lai valstī notiktu brīvas vēlēšanas. Paldies! Forlis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs aizstāvam ikviena kristieša, musulmaņa eh, brīvību, tiesības un kultu brīvību. Vēl viena rezolūcija par Alžīriju. Bet es domāju, ka vārdi vien nelīdzēs. Ir jāspēr konkrēti soļi. Uh, Es kā kiprietis apzinos, ko nozīmē atņemt kulta brīvību. Vairums baznīca okupētajā zonā ir pārveidotas par noliktavām to, no, to izdarīja Turki. Un Eh, ko mēs darīsim, kā Eiropieši, ja šādi notikumi notiek Alžīrijā? Paldies! Ar to mēs esam pabeiguši uzklausīt eh, brīvo mikrofonu un dod vārdu augstai pārstāvē Margarīnī. Paldies, priekšsēdētāji! Alžīrija ir ne tikai mūsu kaimiņu valsts, bet pirmkārt eh, partneru valsts. Tas ir politisks, ekonomisks partneris, uh, Eh, mums draudzīga valsts un daudziem eh, Eiropas eh, pilsoņiem ir arī ģimenes saites ar Alžīriju. Tā kā šī valsts mums ir ļoti tuva un draudzīga un uh, Alžīrijas uh, tauta arī uh, ir mums tuva un draudzīga, un tādas pašas jūtas ir arī Eiropas uh, iedzīvotājiem. Un mums ir jāapliecina ļoti skaidri, ka tikai alžīrieši paši var lēmt par savas valsts tagadni un nākotni, un tādēļ alžīriešiem ir jādod iespējas brīvi paust savu uh, gribu saskaņā ar valsts konstitūciju un starptautisko tiesību normām. Ir noteikti principi, kurus Alžīrija apņēmusies īstenot. Pirmkārt, Alžīrijas konstitūcijā tas ir ierakstīts, bet arī starptautiskos nolīgumos un arī asociācijas nolīgumā, kas Alžīrijai ir ar Eiropas Savienību. Ir noteikts visas pamata Uh, brīvības, tā skaitā politiskās brīvības, brīvība, preses brīvība, pulcēšanās brīvība, vārdas brīv, vārda brīvība, brīvības, ko garantē vispārējā cilvēku tiesību deklarācija, un tas ir mūsu uh, asociācijas nolīguma pamat akmens. Un ir jānodrošina, lai uh, visi Alžīrijas pilsoņi varētu baudīt šīs tiesības. Un tieši šādu signālu mēs konsekventi nosūtām mūsu Alžīrijas partneriem visos līmeņos šo mēnešu laikā, un es uh, ticu, ka arī nākamā komisija turpinās uh, šo vēstījumu nosūtīt mūsu sarunu partneriem Alžīrijā un uh, Alžīrija ir uh, uh, miermīlīgi un demokrātiski jāīsteno tautas grība, ņemot vērā pamatprincipus, ko Alžīrija apņēmusies īstenot. Un mēs esam gatavi turpināt sadarbību ar eh, Alžīriju kā ar kaimiņu valsti, partneru valsti un draudzīgu valsti, un ka šādu darbu turpinās arī nākamā komisija. Paldies, komisār! Mēs esam saņēmuši piecus rezolūcijas priekšlikumus. Tādējādi debatas mēs tagad veicam un balsojums notiks pēc brīža. Nākošās debatas skar Kubu un Jose Daniela Ferreiras lietu. Vēlos atgādināt, kā ir iespēja iesniegt pieteikumu uzstāties brīvajā mikrofonā, un jūs varat lūgt zilo kartīti ierastajā vai elektroniskā veidā. Norādes ir pieejamas pie sežzālē, un tagad dodu vārdu vispirms auto, vienam no autoram, autoriem Lopesam Hilam. Vārds jums uz divām minūtēm. Viņi ir piedzīvojuši, viņš ir piedzīvojuši visi. Viņš 15 dienas gulēja uz grīdas eh, kamerā, kurā ir pilns ar moskītiem. Viņš tika pakārts aiz rokām un kājām. Viņa dzīve eh, eh, cieš. Viņa dzīve tiek pakļauta nopietnām briesmām. Šos vārdus viņš rakstīja vēstulē sievai. Uh, To rakstīja Jose Daniels. Jose Daniels Ferēra, lai arī Eiropas parlaments dzird šos vārdus, ko rakstīs cilvēks, kurš vairāk nekā desmit gadus cieš no Castro režīmu un savas, savu politisko aktivitāšu dēļ. E, Jose Daniela Ferēras lieta ir ļoti nopietna, bet ir simtiem citu citu lietu, politieslodzītu lietu, kas ir dokumentētas, to ir izdarījuši Kubas eh, eh, cietumnieku aizstāvju grupām. Turpinās politiskā vajāšana, arbitrāras uh, arestēšanas, vērstas pret žurnālistiem, cilvēktiesība aizstāvjiem. Tie ir šodienas Kubas ikdienas uh, noziegumi. Mums ir jāpieprasa nekavējoša Jose Ferreira un daudzu citu atbrīvošanu, kuri cieš no cilvēktiesību pārkāpumiem saskaņā ar politiskās sadarbības līgumu, kas ir noslēgts starp Kubu un Eiropas Savienību. At atgādinu, ka nav bija, e, šis līgums bijis ar pozitīvu ietekmu uz e, Kubas pilsonisko sabiedrību. Bez tam atkārtoti lūksim augsto pārstāvi. E, nu, organizēt dialogus ar Kubas pārstāvjiem un dūkt iespēju mūsu parlamentam apmeklēt Kubu. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti ir deputāts Tečs. Esiet sveicināti. Paldies priekšsēdētāji. Šodien liksim uz balsojumu rezolūciju pār Kūbu, pār Jose Danielu Ferreru, kas ir viens no daudzajiem politieslodzītājiem, kuri dzīvo vienā no visnežēlīgākajām šodienas diktatūrām. Ku, bet ar kuru Eiropas parlaments, komisija un. E, e, Eiropas Savienība izturas eh, neņemot to visu vērā, neņemot vērā tās eh, balsis, kas atgādināja, ka nedrīkst piekāpties diktatūrai, kā eh, vienmēr ņemot vērā arī to, kā Kober apgalvojas, ka turpinās būt komunistiska diktatūra. Uh, Un šī sadarbība apstiprina tikai diktatūru. Diktatūra, kas ir ekspansionistiska visā kontinentā, šobrīd tas gan Venecuēlu, kur uh, īstenojas viena no vismonstrozākajām diktatūrām, kur ir skārusi vienu no bagātākajām uh, Dienvidamerikas valstīm. Diktatūra, kura destabilizē uh, taiskaitā Venecuēlu un esošās demokrātijas uh, reģionām. Eh, šajā sakarā es ceru, ka parlaments rīkosies. Runātājs tiek pārtraukts. Nākošais runātājs deputāts Sančes. Sančes kungs, viena minūte jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Sociāla demokrātu grupa eh, jau to pierādīja un atkārtoja vēlreiz. Eh, Jose Ferreras gadījumā mēs pieprasām viņa nekavējošu atbrīvošanu. Viņa aizturēšanas eh, apstākļi nav akceptējami, bet ja mēs no nodalīsim šo atsevišķo gadījumu, tad ir arī jārunā par pašreizējām attiecībām starp Eiropas Savienību un Kūbu, lai mēs eh, nepiem, nesāktu uh, rīkoties tieši tāpat kā sterilā Amerikas piekoptā politika uh, pret Kubu. Mums ir jāmeklē iespējas izdarīt spiedienu, kas ir visnoderīgākais šādos gadījumos, kā Ferreras gadījumā. Kritiskā tieks pret Kubu ir mūsu rīcības modelis. Paldies! Paldies! Un nākošais runātājs deputāts Pineda, kā viens no autoriem, arī jūsu rīcībā viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! labējie un ekstrēmi labējie eh, vēlas uzskatīt par eh, majordomu eh, Amerikas prezidentu Trumpu. Šodien tiek apgalvots, ka tiek instrumentalizēts tiesas process. Un Šeit ir runa pār pārkāpumiem pret cilvēktiesību aizstāvjiem, pret viņu, tā skaitā pret viņa stāvokli esošo sievu. Un eh, par cil, eh, cilvēkiem, kas ir tik gājuši bojā draudzīgā valstī. Tādi notikumi ir bijuši arī citās Dienvidamerikas valstīs. Mēs Mums ikdienā tiek rādīts, kā eh, Kubas policija apspiež manifestantus. Eh, daudzi eh, apgalvojumi ir smieklīgi. Vienīgā intervence no Kubas citās valstīs ir atbils, atba, palīdzības sniegšana nosūtot ārstus. Apzinieties to, Kuba pastāv. Aicinu atbalstīt res, eh, cieņas pilnas attiecības ar Kubu. Paldies. Nākošais runātājs eh, deputātē Haranzovā. Paldies, priekšsēdētāji. Jose Denos Ferēra tika patvarīgais turēts un viņš ir atbrīvo. Ja šīs debatas notiek par Jose Ferēras lietu, tā tas ir tikai viens no daudzajiem piemēriem smagiem cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem, kuri norit Kubā. Eh, Jose Ferreira ir viens no 127 politieslodzītājiem, kādi uh, atrodas šajā valstī šobrīd. Vie, vienā valstī, kura ir parakstījusi nolīgumu ar Eiropas Savienību, kur viens no centrālajiem elementiem ir cilvēktiesību aizstāvība un demokrātijas aizstāvība. 2017. gadā Eiropas parlaments uh, piekrita noslēgt eh, no līguma ar Kubu ar nosacījumu, ka tā uzlabos cilvēktiesību stāvokli un dzīves apstākļus visiem kubiešiem. Divus gadus vēlāk šis nosacījums nav ticis izpildīts. Ir pienācis brīdis Eiropas Savien... Savienībai izteikties skaidrā balsī, Kuba ne, nepilda nolīgumu, tāpēc mums nav citu līdzekļu, kā rīkoties bez kavēšanās. Uh, Eh, un no līguma ietvaros. Paldies! Eh, paldies! Un mēs varam pāriet pie runātājiem. Grupu vārdā, tautas partijas grupas vārdā vispirms deputāts Čehovs. Priekšsēdētāji, augstā pārstāve. Jose Daniela Ferrera uh, eh, gadījums skaidri norāda uz to, ka komunistiskā Kuba uh, pēc būtības neuzskata, ka būtu nepieciešams kaut ko mainīt, un tā ir gatava rīkoties kā līdz šim. Tā neplāno uzturēt uh, dialogu ar opozīciju. Tas norāda uz to, ka ir uh, ka viņi joprojām cīnās pret tiem, kas cīnās par brīvību un gatavi to spīdzināt. Jose Daniels Ferrero kas atrodas Kubā, ar viņu nav iespējams uzturēt kontaktu, un skaidrs, ka viņš nav nekāds terorists, kā mums pasniedz to uh, daži Kubas varas pārstāvīja vai arī Kubas uh, aizstāvīja. Tas ir vienkārši cilvēks, kas vēlas dzīvot demokrātiskā valstī, cilvēks, kas cīnās par to, kas ir gatavs kaut ko darīt lietas labā. Viņš ir dzimis savā valstī un vēlas dzīvot savā valstī, un viņš uh, vēlas eh, iestāties par tām pašām tiesībām, ko, par ko mēs Eiropas Savienībā iestājāmies. Tāpēc arī lūdzu augstā pārstāve izmantojiet savu iespēju izdarīt spiedienu uz Kubas varas pārstāvjiem, lai varētu atbrīvot Jose Danielu Ferrero. Un tagad lūdzu S&D grupas vārdā Arena Konze. Paldies, Jose Daniels Ferrars. Uh, uh, ir ļoti slikti ar ļoti sliktu veselības stāvokli, ir ap, pārtraukt veselības aprūpe un jau desmit gadus varas iestādes viņu vajā viņa miermīlīgās politiskās cīņas dēļ. Un viņš nav vienīgais. Ir daudzi disidenti un miermīlīgi aktīvisti, kuri atrodas cietuma. Armando Sasafoni. Uh, Uh, ir uh, miris cietumā pēc 42 ieslodzījumā pavadītiem gadiem. Uh, cilvēka tiesība darbu normas nosaka, ka visiem ieslodzītiem ir tiesības uz taisnīgu tiesas procesu un zināt, kādos nodarījumos viņi ir apsūdzēti. Ir nepieļaujami vērsties pret cilvēkiem, kur īsteno savas tiesības uz vārda brīvību. Valdība ir jāgarantē pulcēšanās brīvība un preses brīvība un jāievēro visi tie starptautisko tiesību akti, ko valsts ir parakstījusi, un arī sadarbības nolīguma ar apvienību, Eiropas Savienību par sadarbību. Paldies! Tagad vārds Riņu Eiropas uh, grupas vārdā Javiers Nārts. Te... Paldies, priekšsēdētāji, un visi cieņu Margarīni kundzei. 2016. gadā Eiropas Savienība parakstīja līgumu ar Kubu, kur viena būtiska sastāvdaļa bija cilvēktiesību un demokrātijas ievērošana. Uh, 17. gada jūlija ir eh, rezolūcija parlaments eh, pie, eh, paredzēja pārtraukšanas klauzulu. Šobrīd ir vairāk nekā simts uh, politieslodzīto Kubā. Jose de, Daniels Ferēra nav atsevišķs gadījums, tā ir vesela kategorija, ka pierā, kas pierāda to, ka Kubā nekas nav mainījies un turpina valdīt Castro dinastija. Es vēlos atgādināt, ka Kubas ekonomika ir ne tikai turisma. Uh, Uh, uh, ieguvumi, bet veselas militārs kompleks, uh, ko vada Kastro dinastija. Mēs nevaram pievērst acis to. Mums jārīkojas ir vien uh, koherenti un konsekventi. Atcelsim ar nolīgumā tos pantus, ko mēs. Uh, ne, neņemam vērā un izrādās, ka vēl aizvien pār visu valda nauda. Paldies! Tagad ID grupas vārdā deputāts Rēvils. Priekšstādātāji godā tie kolēģi. Jose Daniels Ferrers, demokrātiskās kustības vadītājs Kubā, ir apcietināts un visticamāk tiek spīdzināts. Un ko mēs darām? Mēs noskatāmies. Esam liekulīgi Kambodžā, Nikaragvā, Irānā. Uh, notiekošo mēs nosodām, bet šeit mēs vienkārši noskatāmies, kā tiek pārkāptas cilvēktiesības, jo to īsteno sociālistiska diktatūra, un mēs uh, gribam uh, ar viņiem sadarboties, un uh, Spānijai tas ir svarīgs ekonomikas partneris, un arī daudzi turisti dodas uz šo valsti kaut uh, Eh, eh, gan eh, daudzas viesnīcas vietējiem iedzīvotājiem ir nepieejamas. Un cilvēka tiesības ir jānodrošina visā pasaulē, taiskaitā arī socialistiskās diktatūrās. Paldies! Nākošais runātājs Nikolau Alavānos. Viena minūte jums. Jose Daniels Ferēra ir pārstāvis visaktīvākajā Kūbas organizācijā uh, eh, Organización Patriótica de Cuba. Pēc uh, tam, kad viņš tika nodots, viņš tika pakļauts uh, nepietiekamam uzturam. Uh, sliktām, nepiemērotiem apstākļiem nolēma iestāžu puses, taču viņa vārds ir vairāk pazīstams ārpus Kubas nekā pašā valstī. Mēs nosodam eh, šādu stāvokli, kā tiek atlasīti cilvēktiesība aizstāvi, kuri tiek pārveidot kļūsti par rīku, lai valstī varētu iespiesties trešās varas. Tagad mēs esam debats pabeiguši, bet tagad ir brīvais mikrofons. Četri deputāti ir pietiekušies, un mums ir pietiekami daudz laika, līdz ar to es varu visus četrus kolēģus aicināt izteikties, un sāksim ar Polčaka kungu. Vienu minūti ir jūsu rīcībā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos nosodīt jau ilglaicīgu uh, Jose Daniela Ferrera aizturēšanu. Viņam ir liekts uh, iespēja uz uh, taisnīgu procesu, un uh, viņš pilnīgi nepamatoti tika arestēts. Mums ir nepieciešams dialogs ar Kubas valdību. Uh, Bet nekādā gadījumā nenozīmē, nenozīmē, ka mēs pievērsim acim, aci uz šādu cilvēktiesību pārkāpuma gadījumu. Mums ir nepieciešams izmantot visas politiskās sviras, lai varētu atbrīvot Kuba, Kubā ieslodzītos. Un ja skaidri jānosoda un jāpasaka Kubas valdībai, ko mēs par to domājam, Čehijas republika ir atbalstījusi uh, Uh, Kubānas uh, oponentus, un es arī vēlos teikt uh, to pašu. Lūdzu, izmantojiet visu, kas ir jūsu spēkos, lai mēs varētu cīnīties pret šādiem gadījumiem. Paldies! Lielas paldies! Un nākamais runātājs ir Volis Kungs. Lūdzu! Priekšsēdētāji, Kuba ir ļoti skaists piemērs tam, kas ir iespējams neskatoties uz to, kas būtu gaidīts. Ļoti agresīvā vara, ļoti agresīva valdība, ir iespējams uh, savu uh, līderu, uh, līderu nogalināt un uh, iestāties par citu režīmu. 60. Uh, gados uzsāktā uh, ASV kampaņa pret Kubu un rīcības programmai bija nepieciešams samazināt naudas uh, plūsmu uz Kubu, lai panāktu to, ka uh, cilvēki ir badāji, neapmierināti un līdz ar to gāzīs valdību. Nu, bet kas notika? Ferrera tika aizturēts par, uz, ar nepamatotu apsūdzību, pilnīgi nepamatotu, bet runājot, ko mēs īsti darām, mēs vēlamies nevis uzbrukt Kubai, mēs vēlamies uh, lai netik, nenotiktu attiecība ar ASV normalizāciju. Lielas paldies Valisa kungam un tagad aicinu kolēģi Pereira. Lūdzu. Obrigāda, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Šī rezolūcija pa, palādzā groteskus apsvērumus un īstus faktus lai attaisnotu nepieļaujamo iejaukšanos Kubas ie, E, iekšējās lietās un ir skaidrs pārkāpums starptautiskajām tiesībām un ANO hartai. Ir vēl viens solis uz priekšu, lai apgrūtinātu uh, attiecību normalizēšanos pēc sadarbības nolīguma parakstīšanas starp Eiropas Savienību un Kūbu, e, aicinot pat šī nolīguma pārtraukšanu. Es, es, jau vairāk nekā 60 gadus noziedzīgā veidā e, tiek bloķēta Kubas ekonomika e, valstī, kurai e, ir daudz sasniegusi ekonomiskā, sociālā veidā pēc revolūcijas, un it īpaši tas skar veselības aprūpes jomā. Paldies! Lielas paldies, un tagad es aicinu kolēģi Dali, lūdzu, vienu minūtu. Paldies! priekšsēdētā kungs, vēlos ļoti stingri pretoties pret uh, šo rezolūcijas projektu. Šī uh, re, projekta doma ir izolēt Kubas valdību un cilvēkus un palīdzēt ASV, ņemot vērā to, kāda uh, attieksme ir vērsta pret šo uh, fantastisku valsti un tiem tās izturīgajiem iedzīvotājiem. Jose Daniel Ferērs ir personā, kas šobrīd sagaida uh, savu eh, tiesu, uh, jo ir pastrādājis uh, nopietnu noziegumu. Un visi tie, kas ir teikuši, ka ASV iejauksies un atbalstījuši Venecijā un Bolīvijā, uh, ievēlētās uh, marionetes, tad atcerāmies, ka ir nepieciešams palīdzēt eh, Dienvidamerikas iedzīvotājiem, bet šāda intervencija ir pilnīgi nevajadzīga. Es atbalstu Kubas valdības paveikto, un neskatoties uz šādu rezolūcijas priekšlikumu, mēs turpināsim attiecības. Paldies, un tagad Margarīnī kundze eh, debašu nobeigumā dodu vārdu jums. Jose Daniel Ferrers, kas ir uh, Kubas Patriotiskās Savienības uh, vadītājs. Viņš 1. oktobrī Santiago de Kuba ir aizturēts. Viņu ir apmeklējuši ģimenes locekļi, bet ļoti ierobežoti, bet viņi ir teikuši, ka viņu veselības stāvoklis ir ļoti vājš. Šis gadījums, uh, Jose Daniels Ferrers, bet arī citi uh, aizturētie uh, Tagad mums notika sarunas par šiem gadījumiem gan Havanā, gan arī uh, Briselē, un mēs esam runājuši ar Kubas ārlietu ministru. Pēdējā tikšanās notika 6. novembrī. Jose Manuela Ferrera ģimene un arī viņa trīs bērni pēc tam ieguva tiesības viņu apmeklēt. Mēs esam jau vairāk kārt teikuši, ka mēs sagaidām no Kubas to, ka visu iedzīvotāju tiesības uh, Uh, tiks ievērots, tas attiecas arī uz tiesībām uz taisnīgu tiesu. Mēs nekad neatturēsimies no tādu gadījumu izgaismošanas, uh, kā tas ir, piemēram, Ferēra kunga uh, gadījums, un darīsim to kopā ar dalību valstīm. Mūsu attiecības ar Kubu arī cilvēktiesību jomā ir ļoti atklātas. Mēs plānojam šo jautājumu risināt visos līmeņos, arī manā līmenī, un katru reizi, kad mēs redzam šādu nepieciešamību, mēs to darām. Mēs eh, ar Kubu uzturam attiecības ne jau tikai tādēļ, ka mums visos jautājumos ir vienāds viedoklis, bet tieši tādēļ, ka mums dažos jautājumos ir pilnīgi atšķirīgi viedokļi. Bet es varu teikt, ka attiecībās ar Kubu mums ir atklāta attieksme un mums ir atbildība, mums ir eh, arī piekrišana un atbalsts no visām dalībvalstīm neatkarībā no politiskā virzienā Cilvēktiesības ir mūsu sastarpējo attiecību būtiska sastāvdaļa, un ļoti labi, ka mums ir iespēja uzturēt attiecības ar kuras, Kubas valdību, un tā ir iespēja stiprināt mūsu attiecības un kaut ko darīt lietas labā, ja notiek šādi gadījumi. Mums ir saskaņa ar vieno, jauno vienošanos dialogs ar Kubu, un tas bija tieši par cilvēktiesībām. Uh, par pamatbrīvību ievērošanu un pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanu. Mums tas ir ļoti svarīgi, jo tikai, ja, ja cilvēktiesības un uh, pilsoniskās sabiedrības pamati tiek ievēroti, tad mēs varam nodrošināt demokrātijas pastāvēšanu. Un tikai šādā veidā mēs varam veicināt uh, Kubas attīstību, mēs varam palīdzēt Kubai modernizēties. Mēs varam būt kopā ar valsti, kamēr šī valsts reformē savu politisko un ekonomisko modeli, veidojot ekonomiku, kas ir balstīta daudz stiprākos pamatos un veidojot valsti, kurā visiem ir vienādas tiesības un iespējas. Paldies! Un tad līdz ar to šīs darba kārtības punkts ir pabeigts, un pirms mēs sāksim diskutēt par Haiti, vēlos jums paziņot, ka Tautas partijas grupas priekšsēdētājs ir pieņēmis šādus lēmumus. Dan Štefan Motriānu, vides veselības un pārtikas drošuma komitejā tagad darbosies Kristiāna Silviju Bosoju kunga vārdā, un savukārt Kristiāna Silviju Bosoju darbosies uh, uh, ražošanas pētniecības un enerģētikas uh, komitejā Uh, Adīnas Jona Valijāna kundzes vietā. Un uh, šie, uh, šīs izmaiņas tiks nu, ievērotas jau nākamajā dienā pēc paziņošanas. Tagad ir nākamais um, darba kārtības punkts - diskusija par Haiti, un jūs varat pieteikt savus jautājumus, arī zilās kartītes jautājumus vai brīvo mikrofonu, gan elektroniski, gan ierastajā veidā. Un tad es aicinu izteikties, un vispirms ir. Zdehovska kungs. Jūs esat viens no sarakstītājiem priekšsēdētāja, augstā pārstāve. Haiti šobrīd ir politiski nestabils reģions ar augstu korupciju. Tā ir valsts, kurā cilvēktiesības netiek ievērotas. Tā ir valsts, kurā jaundzimušie mirst, kur Eh, tiesības un brīvības netiek ievērotas. Eiropas Savienībai ir nepieciešams parādīt, ka mēs esam spējīgi veicināt dialogu starp pie varas esošajiem un opozīciju, jo mēs šeit saskatām iespēju uzlabot situāciju Haitī. Eiropas Savienība bija tā, kas ir palīdzējusi Haitī. Uh, Eh, kad eh, notika nopietna dabas katastrofa. Tagad atkal mēs varam palīdzēt uzlabot, bet šoreiz mēs uzlabosim politisko klimatu, mēs uzlabosim situāciju eh, Haitī. Un šobrīd politiskais klimats tur ir viens no vissliktākajiem šajā, eh, šajā planētā. Un cilvēki cieš, tāpēc ir nepieciešams pārtraukt šo nestabilitāti un nodrošināt kriminālu uh, Uh, uh, vajāšanu un politiski motivēto vardarbību ir nepieciešams šo situāciju mainīt. Paldies! Lielas paldies! Un tagad es aicinu kolēģi Urtasunu vienu minūti. Paldies! Priekšsēdētāji, vien IT ir šķiet eh, no mūsu publiskajām debatēm ļoti lielais aizmirstais temats, kas tomēr atrodas ārkārtīgi smagā stāvoklī. Un pēdējo dienu notikumi mums liek nosodīt vardarbību šajā valstī, un man ir šaubas, ka. Mm, ka eh, esošais eh, valsts prezidents, ko demonstranti apsūdz korupcijā, būtu piemērota persona vadīt valsti brīdī, kad ir jāatjauno normāls stāvoklis valstī. Un es tomēr ceru, ka Eiropas Savienība ar sadarbības instrumentiem turpinās atbalstīt šo valsti. Un ņemot vērā, es apzinos institucionālās grūtības, kuras pastāv. Un, un Es domāju, ka atbalsts institucionālam dialogam un uh, atjaunošanai ir ārkārtīgi būtisks, un tāpēc es vēlētos arī izmantot arī pēdējos uzstāšanās brīžus, lai pateiktos augstai pārstāvēji par, par veikumu šogad laikā un par iniciatīvām. Paldies! Liels paldies, un tagad aicinu Čarniecka kungu. Vienu minūtu, lūdzu. Es arī Vispirms vēlos pateikties augstajai pārstāvēji par pieciem gadiem, ko viņi pavadīja sadarbojoties ar parlamentu, un personiski vēlos pateikties, jo ir iespēja arī austrumu politikas ietvaros mums sadarboties, un es uzskatu, ka šī sadarbība ir bijusi ļoti efektīva. Haiti, cienījamie deputāti, tā ir viena no visnabadzīgākajām pasaules valstīm. Tā ir valsts, kas cieš no cikliskiem, dramatiskiem uh, notikumiem, un Eiropas Savienībai un visai pasaulē ir nepieciešams palīdzēt nodrošināt uh, šo valsti uh, ar humanitāro palīdzību. Šobrīd uh, humanitārā palīdzība bieži vien nenonāk pie tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams, tāpēc, ka nav uzraudzības. Tāpēc arī šāda uzraudzībā, kas notiek ar naudu, ko mēs sūtam, ir ļoti vajadzīga. Es pats nāku no Polijas un ha Haiti ir cīnījušies mūsu karavīri un uh, varam teikt, ka mums ir nepieciešams palīdzēt šai valstī. Paldies! Un liels paldies! Tagad aicinu Zorīnie kungu, kā vienu no autoriem, lūdzu. Eh, paldies, priekšsēdētājs. Vēlos pateikties augstai pārstāvēji par lielisko sniegumu eh, mandāta laikā. Stāvoklis Haitī ir ļoti sarežģīts. Un tā, uh, eh, manifestācijas eh, notiek pret nepieļaujamām praksēm, kas noved pie eh, nabadzības, pie eh, vismazāk pasargāto eksploatēšanas, pie nedrošības. Tāpēc ir jāpasvītro tas, ka uh, cilvēku tiesību un starptautisko uh, tiesību jautājumi ir jāizceļ un jāpiemēro viss Eh, tiešākajā veidā un nedrīkst pieļaut represijas pret šīs valsts iedzīvotājiem no eh, Haiti varas pārstāvju puses. Eh, valsts piedzīvo dziļu krīti, bet tai ir nepieciešams atbalsts, ko šobrīd Haiti lēmējas tāds nodrošināt. Tāpēc pieprasām nodrošināt, respektēt vārdbrīvību, cilvēktiesības un taisnīgās prasības no Haiti tautas puses. Paldies! Vielen Dank, Herr. Lielas paldies! Un nākamais ir viens no autoriem - Urban Krespokungs. Lūdzu. Gracias, presidentā. Paldies, priekšsēdētāji. Haiti ir Amerikas vistrūcīgākā valsts. Tā ir upuris starptautisko organizāciju politikas upuris ar milzīgu valsts parādu. Uh, un valdošo klasi, kas piepilda savus kabats ar naudu, eh, kura paredzēta sociāliem projektiem. Līdz ar to iedzīvotāji notiesāti uz postu un nabadzību. Tā ir kazino kapitālisma receptes. Tūkstošiem haitiešu ir izgājuši ielās pieprasot prezidenta atkāpšanos un neoliberālo politiku pārtraukšanu. Viņus ap, apspiež policiju, kas tiek apsūdzēta par saiknēm ar bruņotiem grupiem, pār seksuālu vardarbību. Un tas viss notiek starptautiskās sabiedrības klusēšanas priekšā. Mēs nosodām represijas pret Haiti tautu un starptautiskās sabiedrības uh, sazvērniecisko klusēšanu. Mēs pieprasām pārtraukt neoliberālās politikas un aicinām atbrīvot Haiti no valsts parāda, lai Haiti tauta varētu veidot savu nākotni cienīgi. E, e, Margarīni kundze, es ceru, ka e, mēs varēsim t, e, paļauties uz jūsu iesākto darbu nākošajā sasaukumā. Paldies, un tagad pēdējais autors ir uh, Jovevas kundze, lūdzu. Hvala. Haiti ena najrevnejših držav. Paldies! Haiti ir viena no pasaules nabadzīgākajām valstīm un jau cieš no ekonomiskās nevienlīdzības, nabadzības, vardarbības, stigmatizācijas, pat mūsdienu verdzības Uh, un bērnu darba, un arī uh, šo valsti ir skārušas daudzas dabas katastrofas, un būtībā var teikt, ka tur pastāv humanitāra katastrofa, uh, ir traucētas trāvas, piegāde, nav iespējams sniegt palīdzību Uh, cietušajiem cilvēkiem nav pieejama ne pārtika, ne ārkārtas medicīniskā palīdzība, ne izglītība. Es nevis aicinu, bet pieprasu no visām uh, konfliktā iesaistītajām pusēm uh, Haitī pārtraukt vardarbību un pārtraukt tautas ciešanas pārtraukts uh, slepkavības, kas vērstas pret žurnālistiem. Eiropas Savienībai ir jārīkojas un jāsniedz palīdzība. Uh, paldies! Uh, turpinām debates. Tagad vārds Kelī kungam no Eiropas Tautas partijas grupas. Situācija Haitī varētu rakstī, aprakstīt kā visa uh, amorālāko. Šī valsts ir vis, viena no amorālākām pasaulē. Plat, šī izplatīta korupcija nav uh, praktiski vairs valdības, tiek vajāti žurnālisti, notiek slepkavības, izvarošanas, sieviešu diskriminācija, LGBTI. Tāpat tiek izplatīta bērnu pornogrāfija, notiek uh, Eh, incestī, tiek atņemta pilsonība, notiek vardarbība pret LGBTI personām un, eh, kas ir vēl sliktāk, varbūt par visu bērniem nav iespējams iet skolā. Un ir jāpieprasa, lai jauniešiem tiktu nodrošināta iespēja iegūt izglītību, jo bez izglītības nav nākotnes. Paldies! Tagad vārds uh, Gilas kundzei no sociāldemokrātu grupas. Paldies priekšsēdētāji. Augstās pārstāvis kundze, kā jau mēs dzirdējām, Haiti atrodas uz sabrukuma robežas. Ekonomiskās eh, krīze ir novedusi pie vardarbības, desmitiem cilvēkus nogalina uh, drošības spēki un daudz ir ievainoti, bērni vairs nevar iet skolā, cilvēkiem nav pieejams uh, ne dzeramais ūdens, ne pārtika, ne medicīnas palīdzība. Tāpat ir traucēta energoapgāde, nav pieejama degviela un nav iespējams sniegt palīdzību uh, slimajiem. Ir Eh, jānodrošina eh, eh, tāds risinājums, lai būtu iesaistītas visas puses, jāapkaro korupcija. Haiti ir mūsu partnere AKK reģionā, ir jāpārvar haus, kas valsta, valda valstī, jāvēršās pret korupciju. Mēs esam uh, piešķīruši simtiem miljonu eiro palīdzību, bet mums ir jāpalīdz trūkumu cietējiem un šīs valsts tautai, un es arī vēlos uh, jums um, pateikties, Mogrīnī kundze, un vēl panākums turpmākā darbā. Paldies! Tagad vārds uh, Rodrīgas Rāmas kundzei no Riņu Europe grupas. Uh. Paldies, priekšsēdētāji. Nepārtraukta humanitāra krīze valsta valdī, valstī, kuri e, savulaik skāra nopietna dabas katastrofa, tā, jā, tā, pēc tam iestājas humanitāra un politiska krīze. Haiti ir viena no nabadzīgākajām e, planētas valstīm, kurā valda trūkums, nedrošība un, diemžēl, arī korupcija. I, e, pēc 38 e, Eh, tūkstošiem cilvēku pēc zemestrīces ir palikuši bez pajumtes. Septembrī izcēlās nopietna vardarbīga krīze. Uh, E, saistībā ar sabiedrības protestiem pret valdību un pret e, apgādes e, trūkumiem. Domāju, ka šajā stāvoklī, kad ir gājušas bojā vairāk nekā 40 cilvēki, no tiem trīs žurnālisti, kuri ziņoja pār šiem notikumiem, un mums ir jāstrādā, lai pieprasītu vardarbības pārtraukšanu, politisku rezultātu, noturot taisnīgas, uh, un caurskatāmas vēlēšanas un nodrošinot humano palīdzību valstī, kura 40% ir atkarīgi no starptautiskās pārtiks palīdzības. Paldies uh, un pal uh, kolēģi un paldies uh, augstai pārstāvēji par darbu. Paldies. Nākamā uzstājas Adinolfi kundze pie politiskām grupām nepiedaroši deputāti. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Haitī valda nabadzība, korupcija. Uh, Un uh, šajā valstī cilvēku tiesības tiek mīdītas kājām ikdienas. Mēs nevaram vienkārši noskatīties un neko nedarīt. Uh, valstī uh, simtiem bērnu tiek pārdoti verdzībā, notiek izvarošana, nav iespējams uh, saņemt tiesību aizsardzību, netiek nodrošināti aborti uh, izvarošanas upuriem saskaņā ar ANO datu protestiem uh, septembra, oktobra protestu laikā tika nogalināti vismaz 42 cilvēki un simtiem tika ievainoti. Ir pienācis laiks uh, pielikt punktu šai situācijai. Es gribētu uzdot vienkārši jautājumu, kādēļ mēs pieļaujam, ka tā notiek un ka nekas netiek darīts. Es vēlotos izmantot šo iespēju, lai pateiktos augstai pārstāvēm Mogurīnī kundzei un vēlētu viņai panākums turpmākā darbā. Paldies, ka staldo kungu zālē neredzu, ne tomēr. Lūdzu, pasteidzieties, mēs gaidām jūs. Lūdzu. Jūs varat runāt eh, no jebkura mikrofona, kas taudo kungs. Sorry. Do you want me to... Vai jūs vēlaties, lai es turpinu ar brīvā mikrofona procedūru un jūs varēsiet atvilkt elpu, kas taudo kungs? Labi. Tad tagad kolēģi, kuri pieteicās izteikties eh, brīvā mikrofona procedūrā, un sāksim ar kolēģi Pasāzilu no ETP. Lūdzu. Pos, pospišile. Pospišile kungs eh, nevarēja izlasīt šeit. Te ir nepareiz uzrakstīts. Paldies, eh, priekšsādātāji. Es eh, saprotu, jā, ka tas biju es. Pavisam īsi. Gribētu atbalstīt Haiti rezolūciju. Iepriekšējā sasaukumā mēs atkārtoti runājām par ļoti sarežģīto sociālo un ekonomisko situāciju šajā tik ļoti nabadzīgajā valstī. Pēdējā laikā redzam, ka spriedze pieaug, cilvēki protestē pret eh, ļoti sliktajiem sociālajiem apstākļiem valstī. Uh, Ir daudz cilvēku, kas dzīvo zem nabadzības robežas, bērni tiek paverdzināti un ir citas milzīgas problēmas. Un tas būs jaunā augstā pārstāvja, jaunās komisijas ziņā censties īstenot dialogu ar šo valsti, kas varētu novest vismaz pie tā, kā protestētājiem uh, Um, būtu iespējams uh, protestēt bez uh, riska, ka viņus varētu par to vajāt. Un tad mums ir jāveido dialogs ar Haitī valdību par to, kā uzlabot visnabadzīgāko cilvēku situāciju. Nevajadzētu aizmirst, ka Haiti, Haiti ir jāatzīst arī cilvēktiesības. Paldies! Un tagad uh, Čuhudaru kundze un pēc tam Kostaldo kungs. Lūdzu. Lūdzu, kolēģi, jums viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu apsveikt Mogherīnī kundzi. Viņas eh, termiņa laikā bija tik daudz akūtu situāciju, kas bija jārisina, tādi kā ugunsgrēki, kas bija jādzēš eh, cilvēktiesību pārkāpumu un tā tālāk. Uh, bet ir pienācis laiks, eh, lai šis parlaments un eh, deputāti, kurus vēlētāji ir ievēlējuši, lai mēs atrastu tādu starptautisku un caurskatāmu veidu, kā paturēt acīs cilvēktiesību situāciju un saukt pie atbildības tos, kas pārkāp šīs tiesības. 21. gadsimts ir cilvēktiesību gadsimts. Es ceru, ka radīsim kopīgu risinājumu vēlreiz. Paldies, Magarīnī kundze, par to, ko esat darījis. Paldies, un tagad Kostaldo kungs, vienu minūti, lūdzu. Grazie. Paldies priekšsēdētāji īpaši par uh, sapratni. Protesti Haitī, tas nozīmē, kas prasa prezidenta atkāpšanos, notiek jau kopš jūlija. Uh, eh, Haitī cilvēku sacelšanās uh, prasa, lai. Uh, Notikuši pasākumi fiskālās kontrolas jomā arī attiecībā uz degvielas cerām. Sekas visiem šiem demonstrācijām ir bijušas uh, graujošas. Uh, Papildus tam, ka nav degvielas subsīdijas, ir eh, problēmas saistībā ar eh, Amerikas embargo Venecuēlā. Nav grūti saprast eh, problēmu. Haiti ir nabadzīgākā valsts rietum puslodē un kompensējošie pasākumi ir paredzēti, lai aizsargātu viss riskam pakļautākos iedzīvotājus bet neizskatās, ka prezidents atkāpsies no amata un uh, Viņu atbalsta ASV un tā sauktā Haiti draugu grupa, bet, dārgie draugi, ir pienākusi nāku mainīt šo pozīciju, lai mēs varētu pazīt, palīdzēt saviem Haiti draugiem. Dankeschön, un dann fahren wir fort mit Herrn. Labi, tagad turpināsim ar Holčeku kungu no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ka devāt man vārdu. Sākšu ar kādu attēlu, kas apceļoja visu pasauli. Uh, Eh, kad Haiti eh, protestētāji eh, protestē, un tas kontrastē ļoti, ka ir šie nabadzīgie cilvēki Haitī un ir bagātā pasaule. Un, jā, šādi tie protesti, kas bieži vien ir vardarbīgi, ir vērsti galvenokārt pret prezidentu un korumpēto valdību. Uh, ir uh, arī pārtikas un degvielas krīze, un šajā rudenī šī situācija sāsinājās Haitī, um, nogalina arī žurnālistus, uh, viņa brīvība tur netiek aizsargāta, ir jāuzsāk dialogs ar opozīciju, un mums vajadzētu izmeklēt korupciju šajā valstī. Uh, Uh, nodrošinātu pamat cilvēktiesības, tur cilvēki uh, mirst badā, un tam būtu jābūt galvenajam uh, jautājumam, ko risina uh, Haiti valdība. Un paldies uh, Mogherīnī kundzei par visu, ko viņa uh, ir izdarījusi. Paldies um, Vordas kundze vēl no sociāldemokrātiem pirms dod vārdu Mogherīnī kundzei. Uh, very... Paldies, priekšsādātāji. Divus mēnešus eh, Haitī notiek protesti. Tos izraisīja degvielas trūkums, un šie protesti izvērtās eh, vardarbīgos protestos un eh, kampaņā pret prezidentu. Tātad saskaņā ar ANO skaitļiem vismaz 42 cilvēki ir uh, nogalināti un desmitiem ir ievainoti šajos protestos. Uh, Vārdarbība vēl veicina situāciju, kas ir nedroša jau tā nabadzīgā, nevienlīdzīgā un korumpētā valstī. Eh, vairāk kā trešdaļai Haiti iedzīvotāji ir vajadzīga palīdzība, lai viņi varētu pietiekami pāēst. 3,7 miljonu cilvēki cieši no bāda, bet uh, palīdzības organizācijas nespēja sniegt palīdzību tiem, kam tā ir vajadzīga. Eiropas Savienība ir jāsadarbojas ar Haiti iestādēm, lai sniegtu ārkārtas eh, humāno palīdzību. Vēl viens uh, nosodāms vardarbības akts eh, ir eh, vardarbība pret sievietēm valsts cietumos, kur sievietes tiek turētas eh, tajās pašās um, telpās, kur vīrieši un saskars ar uh, izvarošanām. Un neaizmirsīsim šīs te aiz, uh, neaizsargātās sievietes vis, vienā no visnabadzīgākajām valstīm pasaulē. Paldies, kolēģi! Un, uh, noslēgumā tagad vārds augstajai pārstāvēji. Lūdzu, Magarīnī kundze, jums vārds. Uh, nabadzīgākā valsts uh, Amerikas kontinentā ir uh, paralizēta gan sociālā, gan ekonomiskā ziņā. Sabiedrības liela daļa protestē pret to, kā valsts līdz šim ir tikusi pārvaldīta. Īpaši mm, iebilstot pret korupciju un uh, kas iesaist, kur iesaistīs, bijusi iesaistīta valdība. Jauni cilvēki, lauksaimnieki, veikala īpašnieki un citi piedalās šajos protestos, un valstī ir radusies arī konstitucionālā krīze, nav kārtīgas valdības un parlamenta protesti. Sākās, kā jau daži no jums minēja, tāpēc, ka trūka degvielas vasarā, un iestājās paralīze valstī. Skolas, uzņēmumi, slimnīcas, valsts iestādes bieži vien ir slēgtas, transports visā valstī ir ļoti sarežģīti nodrošināms. Tāpat arī humānā palīdzība slikti pienāk, tātad valsts ir pilnībā apstājusies. Humānā krīze tikai pasliktinās, pieaug vardarbība. Mēs visu laiku sekojam šiem krīzes notikumiem, veicam koordināciju. Uh, Eh, savā koordinācijas grupā mēs esam aicinājuši valsts iestādes Haitī veikt eh, kārtīgas eh, nozieguma izmeklēšanas. Varas iestādēm jāgarantē tiesības iet brīvās, mierīgās demonstrācijās, nedrīkst pieļaut vardarbību. Es paudu šo pozīciju 28 dalību valstu vārdā šī mēneša sākumā un aicināju visas puses iesaistīties starptautiskā dialogā, lai rastu vienprātīgu risinājumu pašreizējai krīzei. Uh, visās, tā, dimens, visās šīs krīzes dimensijās. Eiropas Savienība veids koordinēšanas darbu arī ar citiem donoriem, lai atvieglot situāciju valstī, jo humanā situācija ir tiešām dramatiska. Tomēr pašreizējā situācija pilnīgi skaidri neilgtspējīga. Tas ir jautājums ne tikai par humāno palīdzību, bet runa ir arī par politiskiem procesiem, un starptautiskajai kopienai ir jāmēģina atbalstīt šīs valsts ilgtermiņa atbild, atbildību, attīstību. Priekšsēdētāji, es noslēgumā gribētu izmantot savu valodu, kuru reti izmantoju šeit parlamentā. Gribētu pateikties jūs visus par šo brīnišķīgo sadarbību, kāda mums ir bijusi šajos piecos gados šī mandāta sākumā un arī tagad šeit sasaukuma beigās un šie jaunie deputāti. Parlaments vienmēr ir devis eh, savu ļoti būtisko lomu, un es domāju, ka parlamenta loma ir fundamentāli svarīga ne tikai demokrātijai, bet eh, vispār mūsu darbam nodrošinot eh, drošību, sadarbojoties visā pasaulē. Ir īpaši šajā šodienas pasaulē īpaši gribu pateikties parlamenta deputātiem, visiem priekšsēdētājiem, vicepriekšsēdētājiem visām politiskajām grupām, it īpaši tām komitejām, ar kurām man ir bijis eh, tas prieks eh, vistiešāk sadarboties. Tā ir eh, ārējo ārlietu komiteja un attīstības komiteja, kuras mani tik tiešām ir visu laiku atbalstījuši darba laikā šo piecu gadu periodā. Rīnī. Augstā pārstāv Mogarīnī kundze, es domāju, ka es varu izteikties visa šī parlamenta vārdā. Uh, Vēlos jums pateikties par sadarbību kopā ar parlamentu, kā arī attiecīgajām komitejām, un, protams, paldies arī par jūsu personīgo ieguldījumu Eiropas Savienībā, sadarbības idejā starp multilaterālajām institūcijām. Liels sirsnīgs paldies par šo paveikto darbu un kaislīgi, kaislīgo ieguldījumu. Liels paldies! Noslēgumā debašu beigās Tika iesniegt seši rezolūcijas priekšlikumi, ar kuriem varat iepazīties parlamenta mājaslapā. Ar to debats esam noslēguši. Tagad pārtraukums līdz balsošanai 11.30. Paldies!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 Darbie kolēģi, lūdzu, ieņemiet sēdvietas, lai mēs varētu sākt balsošanu. Long... Mums ir ļoti garš balsošanas saraksts, tādēļ lūdzu, ieņemiet vietas. it's not it will be okay good oh, yes dear members godātie parlamentārieši vēlos sveikt jūs 500 miljonu eiropiešu pārstāvis šodienas plenārsesijā sākumā vēlos jums paziņot ka saskaņā ar 53. pantu regulā no 2018. gada ar numuru 1725 no Eiropas parlamenta un padomes 23. oktobrī 2018. gadā priekšsēdētāja konference sanāksmē, kas notika 2019. gada 28. novembrī pēc eh, debatēm Lība komitejā pieņēma kopīgo parlamenta un padomes eh, piedāvāto nomināciju Mr. Jočef Rafael Jovkovska kungam kā Eiropas datu uzraudzības uh, vadītāju amatu. Priekšsēdētājs šo iecelšanas lēmumu parakstīs kopā ar padomas priekšsēdētāju. Tagad varam turpināt ar mūsu darba kārtību plenārsēdēji. Rīpskungs, jūs gribētu izteikties par reglamentu? Vēberkungs lūdzu. Um, priekšsēdētāji, godātie parlamentārieši, Eiropas Savienība nevar noklusēt, uh, ņemot vēro situāciju, kas notiek Maltā saistībā ar žurnālistas Dafnes Karuanas Galisijas nogalināšanu. Katrā gadījumā šis parlaments uh, nedrīkst palikt klusu, ciešot, jo mūsu preses telpa arī ir nosaukta šīs uh, noslapkotās žurnālistas vārdā. Uh, Pēdējie attīstība ir šokējoša, ir atkāpušies no amatā valdības vad... locekļi. Žurnālisti tika nogalināta un premjerministrs Muskats aizsargājas visus šos cilvēkus atkārtoti pret centieniem atsekt viņu rīcību. Šī situācija Maltā ietekmē visu Eiropas projektu. Manuprāt, šim parlamentam šobrīd vēl vairāk nekā agrāk ir jānorāda Maltas uh, vadībai, ka žurnālistu nogalināšanai ar politiskām saistēm ir jāsako arī politiskām sakām. Es vienmēr esmu piedzīvojis to, ka parlaments vienmēr ļoti skaļi izsakās par tiesiskuma, preses brīvības ievērošanu saistībā ar vairākām Eiropas valdībām, un šobrīd ir pienācis laiks to darīt šajā Maltas gadījumā. Mums visiem kopīgi ir jāpaceļ mūsu balss. Grazie, Garcia Perez. It's your floor. Irač Peres, kundz, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Sociāla demokrātu grupa vienmēr ir bijusi un ir tiesiskuma pusē. Vienmēr. Mēs nevaram vienkārši nodrošināt tiesiskumu, ja netiek aizturēti aizdomās turāmie, ja nenotiek tiesas. Un tas notika pagājušajā nedēļā Maltā, kur tika aizturēta persona, tika uzsākta tiesvedība. Šim parlamentam ir jāciena šis tiesas process, un mēs nedrīkstam iejaukties. Uh, Vēlos precizēt to, ka mūsu politiskā grupa vienmēr atbalsta tiesiskumu un patiesību. Visiem ir jāapzinās tas, ka ir pārtraukumi zālē kliedzendēļ. Uh, es turpināšu. Es neklusēšu daudziem traucēju manis teiktais. Uh, par šo patiesību, un mēs iestājāmies par mūsu vārdiem. Es ceru, ka turpmāko piecu gadu laikā mēs visi kalposim tiesiskumam, neatkarīgi no tā, kurā valstī tas notiek un kura valdība ir pie varas. Tagad mēs turpināsim ar balsošanu. Lūdzu, sagatavojiet balsošanas kartītes. Reglamenta jautājums vēl, jā? Ja? Uh, Priekšsēdētāji gribēja tikai precizēt, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi šajā maltu situācijā mūsu parlamentam nosūtīt ārkārtas misiju uz vietas, lai noskaidrotu, kas notiek. Weber kungs pareizi izteicās. Un pēdējā parlamenta izveidotā balva par žurnālistu brīvības atzīšanu. Mēs nekad neesam iestājušies kādā konkrētā pusē, bet par patiesību, par taisnīgumu Dafnis eh, Galīcijas lietā. Paldies, lūdzu, ieņemiet vietu. And now we proceed to Tagad mēs turpināsim ar balsošanu. Lūdzu, lūdzu, turpināsim ierasto parlamenta darbu. Protams, kā kaislības ir augsta vilni, taču lūdzu, turpināsim balsot. Vēl viens jautājums par reglamentu. This is going to be the last Šis ir pēdējais, ko pieļaušu. Mums ir ļoti garš balsošanas saraksts. Lūdzu, respektējiet šo situāciju. Lūdzu, izsakieties īsi. Es izteikšos ļoti īsi, un es eh, runāju kā Eh, tiesiskuma novērošanas grupas priekšsēdētāja, kas šodien no rīta tikās, mēs plānojam eh, īstenot vizīti Maltā, taču mēs būsim ārkārtīgi precīzi. Nenotiks nekāda politiskā iejaukšanās, kāda pušu atbalstīšana, neiejauksimies nekādās policijas eh, procedūrās, procesos, taču mums ir jānodrošina tas, ka uh, Um, tiek izdarīts spiediens, lai nu, tiktu ievērots tiesiskums un patiesība parādītos. Un šādā garā mēs arī nolemsim eh, par turpmāko vizīti Maltā. Lielas paldies! Paldies! Tagad turpināsim ar balsošanu. Pirmais uh, balsošanas jautājums ir brīvības situācija Alžīrijā, kopīga rezolūcija no visām politiskām grupām. Pirmais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot! Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Trešais grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Tagad balsosim par visu rezolūciju ar paceltām rokām par pret atturas pieņemts. Nākamais jautājums. Situācija Kubā Jose Daniela Ferrera lieta. Pirmais rinkopa, oriģinālais teksts, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Tagad balsosim par visu rezolūciju ar personālo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Nākamais punkts - Haiti. Kopīgā rezolūcija no piecām politiskajām grupām. Balsojam ar paceltām rokām par visu rezolūciju, par pret, atturas. Pieņemts. Nākamais punkts. Langas kunga ziņojums Eiropas Savienības ASV nolīgums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Nākamais punkts rezolūcija, kas papildina iepriekšējo Langskunga ziņojumu. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturis. Noraidīts. Otrais grozījums par. Pret. Atturis. Noraidīts. Trešais grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Personālais balsojums. Beidzam. Noraidīts. Ceturtais uh, grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Tagad par visu rezolūciju balsojam ar, ar paceltām rokām. Atvainojiet ar personālo balsojumu. Nospiediet podziņus. Sākam balsot. Beidzam. Rezolūcija ir pieņemta. Nākamais punkts - situācija Bolīvijā. Kopīga eh, rezolūcija no četrām politiskajām grupām. Pirmais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Otrais grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Trešais grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Devītais grozījums. Paceļot rokas. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Piektais grozījums. Paceļot rokas. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Sastais grozījums par, pret, apturis, noraidīts. Septītais D grozījums par, pret, apturis, pārbaudam. Lūdzu, nospiediet balsošanas mašīnās. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsojam par visu rezolūciju, ir personāla balsojuma, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Nākamais punkts ir ārkārtas situācija klimata un vidas jomā. Desmitais grozījums. Reglamenta jautājums, lūdzu. Mikrofon, please. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Paldies, eh, priekšsēdētāji, par 132.2 punktu mūsu reglamentā, jo eh, pirmdien vakarā mums bija debates eh, par steidzamības situāciju vides jomā, un debaša nosaukumā bija vārds emergency, bet ir grozījumi, kas aicina mainīt rezolūcijas nosaukumu, lai izmantotu vārdu urgency. Mūsu tematais bija vārds emergency Un tāpēc mēs uzskatām, ka šos eh, grozījumus jāpaziņo kā nepieņemamus. Paldies! Okay. So the title of the debate can be... Šo debašu virsraksts var atšķirties no rezolūciju virsraksta, tādēļ mēs turpinām. Desmitais grozījums paceļot rokas. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Pārbaudam par desmito grozījumu, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Septītais grozījums, divas daļas. Pirmā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 11. grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Atvainojos. Paceļot rokas. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Labi. Tagad par oriģinālo tekstu divās daļās. Pirmā daļa - personāls balsojums. Pārbaudīt, Pārbaudām devīto grozījumu. Pārbaudām devīto grozījumu, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Labi, tagad pie oriģinālā teksta divās daļās balsojums. Pirmajā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa. Paceļot rokas. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 16. grozījums divās daļās. Pirmā daļa - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam noraidīts. Otrā daļa atkrīt. Nākamais 15. grozījums. 15. grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. 15. grozījums. Sākam balsot. Ar personālo balsījumu. Izskatās, ka sistēma darbojas. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par oriģinālo tekstu četrās daļās. Pirmā daļa - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Trešā daļa - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Ceturtā daļa. Sākam balsot. Personāls balsojums. Beidzam. Pieņemts. Nākamais 17. grozījums divās daļās. Pirmā daļa - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Pirmais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Trešais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 18. grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Oriģinālais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Sestais, balsu, sestais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam noraidīts. 12. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Orģinālais teksts, kurš par pret atturas pieņemts. 4. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 14. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 5. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 8. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsojam par visu rezolūciju ar personālo balsojumu. Sākam balsot. Personālais balsojums. Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Paldies! Lielas paldies! Mums vajadzētu pāriet pie nākamā jautājuma. Yeah, uh, well. okay. the... Tagad ir rezolūcijas projekts no vides komitejas un Višņevskas kundze, es atvainojos, Dalija kundze lūdz vārdu. Thank you. Paldies. Saskaņā ar 139 uh, reglamentu pāntu, es gribētu izvirzīt reglamentu jautājumu. Ir uh, grozījums, ko esam iesnieguši kopā ar citām politiskajām grupām, bet uh, izrādot atbildību pret šo Uh, parlamentu, mēs te atturēsimies. Te ir runa par 11. grozījumu, un mēs tur atturēsimies, jo um, vakar pēc kādas sēdes mēs sapratām, ka ir uh, grupas, kas ir gatavas apdraudēt visu kopa rezolūciju um, šī grozījuma dēļ, un mēs uzņemamies atbildību. Šī ir rezolūcija, kas um, runā par klimata ārkārtas stāvokli, ir šī kopa 25 um, uh, rezolūciju mēs uh, vēlamies uh, spēcīgu COP25 rezolūciju, tāpēc tā rīkosimies. And Mrs. Višņevska. Višņevskas kundze, jūs lūdzāt vārdu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Paldies, uh, priekšsādātājs kundze. Es gribētu atsaukt savu atbalstu un EKR grupas atbalstu šai rezolūcijai par COP25 Mēs esam pret šo te pātrinājumu, proti, ka ātrāk jāsasniedz šis mērķis, tāpēc, ka 55% šis slieksnis ir ieviests un vairākums šajā parlamentā vēlas dot zaļo gaismu kodolu enerģijai, un tas būs ļoti kaitīgi Eiropas ekonomikai un tas uh, nav um, panākts vienošanās ar citām dalībvalstīm. Paldies, tagad balsojam, sākam balsot. Amendments. Grozījums. Tā ir klimata pārmaiņu uh, konferences uh, rezolūcija 11. grozījums. Sākam balsot, personāla balsojums. The vote is closed. Beidzam balsot. It's rejected. Noraidīts. 51. Uh, grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad tagad atgriežamies pie sākotnējā teksta otrajā daļā. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 52. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. pāns, sākotnējais teksts, trijās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Otrā daļa - ceļot rokas par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 14. pāns, sākotnējais teksts, divās daļās, pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa ceļot rokas par, pret atturas pieņemta. 20. pāns sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Tad 43. grozījums par pret atturas noraidīta. Noraidīts Pārbaudām 43. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad pārējām pie sākotnējā teksta. Divās daļās. Pirmā daļa ceļot rokas par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 44. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 45. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 53. grozījums divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Ceļot rokas. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tad pirmais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad tagad sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pāriesim pie 54. grozījuma. Kurš par? Lūdzu, celiet rokas. Pret. Atturas. Noraidīts. Tad otrais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums. Celiet rokas par, pret, atturas, pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tad tagad pāriesim pie 28. panta divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa, ceļot rokas par, pret, atturas, pieņemta. 27. pāns, sākotnējais teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. pāns divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 55. Eh, grozījums par pret atturas noraidīts. Un tad sākotnējais teksts par pret atturas noraidīts. Pārbaudām, labi pārbaudām. Sākotnējais teksts pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotais teksts. Personāla balsojums 33. pāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. grozījums. Kurš par? Celiet rokas pret atturas noraidīts. 57. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. grozījums. Ceļam rokas. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. grozījums. Par. Celiet rokas. Pret. Atturas. Noraidīts. 22. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. grozījums. Ceļot rokas par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudām. 60. grozījumu pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Sešdesmit pirmais grozījums. Celiet rokas par, pret, atturas, noraidīts. 37. grozījums. Celiet rokas par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām, labi. 37. grozījums pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad tagad atgriežamies pie sākotnējā teksta divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa ceļot rokas par, pret, atturas, pieņemts. Un tad 62. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Tad 10. un 30, 63. grozījums atkrīt, un mēs pārējām pie 4. grozījuma personāla balsojums. Sākam balsot. 52. pāns, 4. grozījums personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. grozījums. Ceļam rokas par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām. Gribat pārbaudīt? Labi, tad pārbaudīsim. Is... Sākam balsot. Beidzam balsot. Un joprojām noraidīts. 65. grozījums ceļot rokas par, pret, atturas, pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, tad nākamais atkrīt, un mēs pāriem pie 23. grozījuma par ceļot rokas, pret, atturas, noraidīts. 47. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad pārējām pie 54. pānta sākotnējais teksts, ceļot rokas par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. 38. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. This falls. Tagad 58. pāns, sākotnējais teksts, divās daļās, pirmā daļa, kurš pār? Celiet roku, lūdzu. Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Pārbaudām. 58. pāns, uh, pirmā daļa. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Kurš pār? Celiet rokas. Pret atturas noraidīta. 48. grozījums personāla balsojums. Vai jūs vēlaties pārbaudīt otro daļu arī? Labi, 58. pāns saskaņā ar noteikumiem katram ir tiesības to prasīt. Tātad otrā daļa sākam balsot elektroniski. Lūdzu, balsojiet. 58. pāns, otrā daļa, to mēs šobrīd pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīta. 48. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 66. grozījums. Kurš pār? Celiet rokas. Pret. Atturas. Un tagad es gribētu pārbaudīt. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad sākotnējais teksts trijās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraid, eh, pieņemts. Otrā daļa. Eh, celiet rokas. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 64. pāns. Sākotnējais teksts par. Pret. Atturas. Pieņemts. 24. grozījums par. Pret atturas pārbaudām. 24. grozījums pārbaudām elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 67. grozījums. Personāla balsojums. Balsojam un beidzam balsot. Noraidīts. 12. un 26. grozījums divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. 49. grozījums par 49. par pret atturas noraidīts. Un tad sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 13. un 27. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Tad eh, tagad sākotnējais teksts, kurš par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. 14. un 28. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 15. un 29. grozījums par, es atvainojos par, Vēlreiz tātad. 15. un 29. grozījums. Kurš ir par šiem grozījumiem? Pret? Atturas? Noraidīts. 16. un 30. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 31. D. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad sākotnējais teksts atkrīt un pārējām pie 69. pānta 34. grozījums. Ceļam rokas par, pret, atturas, noraidīts. Tad sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pārbaudām. Pārbaudām otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. We go to amendment 18. un 35. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Jūs gribējāt pārbaudīt? Ir reglamenta jautājums. Tarabēlas kungs. Negribu pagarināt seansu, bet man ir priekšlikums. Uh, uh, Mums ir daudz apmeklētāju grupu, kas te klausās, nekādu problēmu nav. Viņi visu noteikti saprot, bet tad, kad notiek balsošana, skatītāji īsti nesaprot, kas notiek. Es gribētu ierosināt, lai mēs noliekam vairākus ekrānus arī otrā pusē, tā lai apmeklētājiem būtu skaidrs, kas te notiek. Paldies par jūsu komentāru. Paldies par jūsu komentāru. Mēs uh, padomāsim. Tātad 18. un 35. grozījums. 18. un 35. divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Otrā daļa. Pārbaudam, labi, pārbaudam pirmo daļu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Tagad skaidrs, ka noraidīts. 68. grozījums. Labi, pārbaudam otro daļu. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot elektroniski pārbaudam. Beidzam balsot. Un ir noraidīts. 68. grozījums divās daļās personāla balsojums. Eh, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts otrā daļa ar roku paceļot, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk, 69. grozījums, kurš par, pret pret atturas noraidīts. 36. Kurš par? Pret atturas pārbaudam elektroniski. 38. grozījums pārbaudam elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 50. atkrīt un nonākam pie 70. grozījuma. Kurš par? pret, atturas, pārbaudīsim. Diezgan tuvs izskatījās rezultāts. Tā tad labi, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad septiņ, 70. grozījums, kurš par? Jā, mēs pa 70. nobalsojām, saka priekšsēdētāji. 77D, grozījums 7D, es atvainojos. Tātad 7D. 7D personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Tā, 8D tagad. Ar roku paceļot, kurš par, pret, atturas, norādīts. 77. punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudam. Otrā daļa, 77. punkts. Pārbaudam, elektroniski balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. punkts, sākotnējā teksts, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 80. punkts, orģinālais teksts, eh, pirmā daļa, paceļot roku balsojumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 82. punkts, divas daļas. Pirmā daļa, kurš par, paceļot roku. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 83. punkts, sākotnējais teksts, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 90. paragrā, punkts. Eh, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 91. punkts. Sākotnējais teksts. Divas daļas. Pirmā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 71. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 72. Eh, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 115. punkts, sākotnējais teksts, kurš par pret atturas pieņemts. 116. punkts, sākotnējais teksts, pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Tālāk 118. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 39. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 39. Pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 41. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. Apsvērums numur viens. Kurš par? Apsvērums I, saka priekšsādātāji. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kā apsvērums? Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. L apsvērums. 42. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudam elektroniski. Tā, tad 42. grozījums, pirmā daļa pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Un balsojums par rezolūciju kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Tagad balsojam par nākamo darba kārtības jautājumu. Tā ir Stambulas konvencija. Pirmais balsojums ir par EKR eh, rezolūcijas projektu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Stambulas konvencija. Rezolūcijas projekts no EKR grupas. Sākam balsot. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk grozījums numur viens. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Septītais punkts, sākotnējais teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Balsojam un tagad beidzam balsot. Noraidīts. L apsvērums sākotnējais teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsojam par rezolūciju kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad nākošais darbkārtības jautājums. Eh, Krievijas federācijas nesenās darbības pret Lietuvas tiesnešiem. Eh, tas ir piecu grupu kopīgs rezolūcijas projekts. Eh, personāla balsojums par rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Airbus strīds. Četru politisko grupu rezolūcijas projekts. Sastais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Sastais punkts. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Septītais punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Septītais, neatvainojos, ceturtais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts atturas, noraidīts. Piektais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 11. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Septītais grozījums, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Trešais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad par rezolūciju kopumā ar roku balsojam, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Tā ir PTO apelācijas institūcijas krīze. Rezolūcijas projekts eh, iesniegus Startautiskās tirdzniecības komiteja otrais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums eh, ar roku balsojumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Rezolūcija kā tāda kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad pēdējais darba kārtības jautājums. Balsojums ir uh, pašreizējās sarunas par jaunu ES un AKK partnerības noslēgumu 17. punkts, sākotnējais teksts pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Uh, grozījums numur viens, uh, kurš par pret atturas atturas pārbaudam. Pirmais grozījums pārbaudam. And vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš pār, ar roku balsojam. Pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa, kurš pār, pārbaudām. Tātad pirmā daļa pārbaudam elektroniski. Eh, otrais grozījums, pirmā daļa. Elektroniski pārbaudām, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad pārējām uz otru daļu. Otro daļu. Piektais grozījums, grozījums kurš par? Nē, saka priekšsādātāji. Yes, Piektais grozījums, jā, tā ir pareizi. Second, part... Tā kā pirmā, pirmā daļa ir noraidīta, tad otrā daļa atkrīt. Un tagad mēs pāriem pie piektā grozījuma. Piektais grozījums. Kurš pār? Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad sākotnējais teksts personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. E apsvērums. Eh, trešais grozījums, eh, kurš pār pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums, kurš pār pret atturas noraidīts. Un rezolūcija kopumā, kurš par pret atturas pieņemts. Liels paldies, cienījamie kolēģi, un paldies par jūsu atbalstu. Mums ir desmit, nē, divas minūtes, saka priekšsādātāji, pāris minūtes, un tad mēs turpināsim ar eh, balsojumu skaidrojumiem. Tātad tie, kas ārā, iet lūdzu ātri pametiet zāli.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 before you start calling the names that you say Let's continue because we have very little Turpināsim, jo mums ir ļoti maz laika palicis un daudz gribētu izteikties. Uh, balsojuma skaidrojumos gribētu lūgt uh, tos, kas vēlas iet ārā, pamest zāli, ja jūs negribat piedalīties turpmākajā sēdē. Lūdzu, turpiniet savas diskusijas ārpus šīs zāles. Lūdzu, turpiniet sarunas uh, ārpus zāles un arī fotografēties būtu ieteicams ārpus zāles. Labi, tad sāksim ar balsojumu skaidrojumiem no vakardienas, jo vakar ne, nenotika balsojuma skaidrošana, un tad turpināsim pēc tam attiecīgi arī ar šodienas balsojumu skaidrojumiem. Jāsaka, ka esam saņēmuši ļoti daudzus pieprasījumus veikt eh, mutiskos balsojumu skaidrojumus, tāpēc mums ir jāstrādā ātri, jo pulksten divos mums ir jāpamet eh, zāle. Tātad lūdzu, viena minūte katram un nevairāk. Ja nepagūsim veikt visus, eh, pa, visus skaidrojumus, tad tos varēs iesniegt rakstiski. Tad sākam. Pirmām kārtām Eh, komisijas ievēlēšana, balsojums skaidrojums, Huka kungs no Reņū grupas. Lūdzu, jums vārds. Es eh, balsoju par šo komisiju un eh, komisija tika ievēlēta un ir atbildīga parlamentu priekšā. Tas ir svarīgākais. Mēs balsojām par valdību izvēlētajiem kandidātiem, un tagad mēs viņus esam ievēlējuši. Šai jaunie komisijai ir jāķers pie darba. Uh, jo cilvēki gaida, lai viņiem palīdz. Cilvēki, kas saskaras ar klimatisko izmaiņu radītajiem draudiem, cilvēki saskaras ar neskaidrību, mainās ekonomiskā situācija, cilvēki jūtas nepietiekami spēcīgi noteikt paši savu dzīvi. Komisijas pienākums ir visiem dot stabilu pamatu, stabilai nākotnē, ar cerībām, nevis bailēm. Ja apvienotā karalisti izdarīs Brexit kļūdu un atteiksies no savas balsts Eiropā, tad šeit pieņemtie lēmumi joprojām veidos uh, ap, apvienotās karalists nākotne. Es, kā apvienotās karalists deputāts, nobalsoju par uh, komisiju, jo es ceru, ka Brexitu apturēs un šī būs visa Eiropas pilsoņu komisija. Paldies! Zahradila kungs lūdzu no EKR grupas. Paldies uh, priekšsādātāji. Diemžēl Eiropas uh, Savienība tagad ir uh, pārņēmta ar klimata histēriju, un tas uh, pilnīgi nobīda malā tādu racionālu darbību, un šī klimata histērija arī iero, ietekmē jaunās komisijas darba kārtību. Es nepiekrītu komisijas mērķiem par uh, cīņu pret klimatiskajām izmaiņām. Šīs vēlmes ir nereālas un arī reāli neizpildāmas un pat bīstamas atsevišķu valūtu ekonomikām. Tas ietekmēs ekonomisku, eh, energoresursus, eh, stratēģijas un eh, dažādu lēmumu pieņemšanu. Tāpēc es nevarēju atbalstīt šo Eiropas komisiju. Paldies, Vrecionovas kundze no EKR. Paldies, priekšsādātāji, vakar. Es ar savu balsi neatbalstīju Eiropas komisiju tās programmas dēļ. Tā ir utopiska darba programma. Tā ļoti būtiski apdraud Eiropas Savienības dalībvalstu konkurētspēju. Ir viegli eh, paredzēt dažādus eh, mērķus, bet eh, nav viegli tos mērķus sasniegt. Rezultāts būs tāds, ka tas graus Eiropas Savienības rūpniecību, ražošanu, palielinās energocenas iedzīvotājiem, mm, tas radīs diskomfortu. Uh, uzņēmumi tiks slēgti un to tirgus daļu pārņems Ķīnas vai Amerikas uzņēmumi un mums nebūs nekāda kontrola. Un šo, par šo zaļo revolūciju maksāsim mēs, eh, mūsu iedzīvotāji, no visiem šiem zaļajiem nodokļiem ietekmu uz vidu būs nulli, jo Eiropas Savienība ir vienīgā, kas veic eh, šādus zaļos pasākumus. Paldies! Palmer kungs eh, no sociāldemokrāta grupas paldies! Es sveicu jauno komisiju saistībā ar viņu ievēlēšanu, bet neizlikšos, ka um, process pēdējo mēnešu laikā nebija perfekts. Bet svarīgākais ir tas, ka tomēr ir dota iespēja eh, šeit parlamentā kaut ko mainīt. Mēs jūlijā balsojām par Fonderlajenas eh, eh, kundzes kandidatūru, tad mēs varējām tāpat arī izpētīt un izvērtēt komisijas darba programmu. Un vakar mēs balsojām par uh, komisiju. Tas bija tāds apstiprinošais balsojums. Tātad, vai mēs piekritīsim jūlija lēmumam vai nē, nu, tad eh, šis apstiprinājuma balsojums eh, tad eh, deva iespēju mainīt arī savu viedokli. Un šis balsojums varētu būt ietekmējis arī citus jautājumus. Paldies, Hanana kungs no EKR grupas. Paldies! priekšsēdētāji. Es atturējos uh, balsojumā tieši tāpēc, ka Lielbritānijā ar to nebūs nekāda sakura. Un ja tā būs, nu. Tad jā, man būtu daudz ko teikt par atsevišķiem kandidātiem un viņu piemērotību, un uh, tādā gadījumā man būtu daudz arī ko teikt par uh, nominācijas procesu, par uh, izpildu un uh, likumdošanas varas koncentrācija 28 cilvēku rokās, kur neņem vērā pilsētu, pils, pilsoņu viedokļus, bet eh, jāsaka, ka mums šī problēma vairs neskars, vēl jums veiksmi, un eh, tā vietā, lai būtu sarežģīts eh, kompanions, es ceru, ka mēs būsim labi kaimiņi, bonkurāži, lai jums veicās. Paldies, Lebreton kungs nākošais. Paldies, priekšsādātāji. Es balsoju pret Fonderlainas eh, eh, komisiju, jo uzskatu, ka tas eh, pasliktinās situāciju Francijā trijās jomās. Pirmkārt, viņa Uh, grib veicināt migrācijas organizāciju Eiropā, bet es sagaidu ko citu uh, cīņu pret uh, šo migrantu pārmērīgo plūsmu. Tālāk viņa stiprinās Eiropas integrāciju, bet Francijas cilvēki savās Eiropas parlamenta vēlēšanās grib, lai Nacionāla asamblē Francijas parlaments koncentrē pilnvar savās rokā. Tālāk, tirzniecība un globalizācija tirzniecībā, Fila Hogan izvirzīšana ir tāds skumīgs fakts, tāpēc es ar lielu apņēmību būšu pret Fonderlajens komisiju visa sasaukuma laikā. Paldies, Foksas kundze! no partijām nepiedarošiem locekļiem. Paldies, es balsoju pret Es balsoju pret jauno komisiju, jo, kā es teicu, tā vienkārši ir tāda ļauna zīme šī komisija. Tā, tā jābūt atbildīgai uh, katra pilsoņu priekšā, bet tas tā nav. Šī komisija grauja suverenitāti, un tas ir apvainojums katram balsojumam, bet uh, kāds tas ir apvainojums? Uh, attiecībā uz vēlētāju leģitimitāti. Es esmu pār starptautiskām attiecībām un es domāju, uh, Eiropas solidaritātes izpaušanā labākais veids būtu ņemt vērā cilvēku vēlmes un griežos pie eh, kolēģiem šeit parlamentā. Neizliksimies, ka šī ir demokrātijas vieta, eh, te tiek eh, iestudēti balsojumi un tam nav nekāda sakara ar to, lai šeit kāds būtu kādam atbildīgs. Tā ka neļausimies būt piemuļķot. Tālāk Polčaka kungs no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par komisiju, es to darīju vairāku pamatotu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām, Eiropas parlaments ir izpildījis savu lomu un eh, daži vājāki kandidāti netika pieņemti, tātad tie, kuriem arī bija finansiāla rakstura konflikti. Un tika konstatēts arī trūkumi viņa zināšanās, kompetencēs, un tas šo komisiju padala ļoti ticamu. Eiropas eh, komisija savā programmā ir eh, ļoti ticama citu iemeslu dēļ, Rēģējot uz pašreizējiem izaicinājumiem, viņi nenoliedz klimatiskās izmaiņas un viņi vēlas arī veikt adekvātus uh, pasākums. Digitalizācija vēl viena ļoti svarīga joma, sociālais taisnīgums. Visi šie ir iemesli, lai es balsotu par komisiju. Uh, Kāda tad būtu cita iespēja, haoss un vēl pusgada kavēšanās, tad mēs būtu zaudējuši veselu gadu no šī sasaukuma darbības laika, un mēs nevaram atļauties to. Tāpēc es balsoju pār. Paldies, Olekas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīšu šīs komisijas apstiprināšanu, jo es atbalstu jauno zaļo kursu. Mums tas ir nepieciešams, lai spētu izdzīvot. Mums ir nepieciešama sociālā orientācija, lai varētu cieņpilni dzīvot. Atbalstu arī digitalizāciju, inovācijas, A, lauksaimniecībai. Uh, nodrošināt to atbalstu reģioniem, nodrošināt atbalstu mums un jānodrošina taisnīgi maksājumi zemniekiem visās valstīs, jo īpaši Baltijas valstīs. Eiropas Savienībā ir jāuzņemās vadība Eiropas Savienībā, kā arī saistībā ar Āfrikas un kaimiņu valstīm, un tikai sastrādājoties kopā komisija mums izdosies panākt rezultātus un izpildīt uh, mūsu vēlētājiem dotos solījumus. Paldies, atvainojiet, mutisko skaidrojumu laikā nav iespējas uh, pieteikt uh, papildu jautājumus. Runātāja zālē nav ieslēgts mikrofons. E, es pieteicos izteikties, taču neparādos šajā sarakstā uz ekrāna. Es atvainojos, es negribu iejaukties un šeit ko traucēt. Tātad jūs pieteicāties izteikties par šo konkrēto jautājumu. Jā, un es, kā es to sapratu, mans pieteikums tika apstiprināts, taču neesmu sarakstā. Labi, mēs palūkosimies, cik ātri mēs virzīsimies priekšu, tad varbūt jums būs vārds. Un tagad vārds patenkungam no politiskajām grupām nepiedarošajām. Paldies, es balsoju pret jauno komisiju, jo, manuprāt, šeit atklājas tas, ka Eiropas Savienība ir institucionāli rasistiska. 10% no pilsoņiem nāk no etniskām, ar etnisku izcēlesmu, taču nekad komisijā nav neviena melnās ādas uh, pārstāvja, melnādēna pārstāvja. Neviens Eiropas Savienības institūcijās iecelts uh, melnas uh, ādas krāsas cilvēks nekad nav izteicies šajā parlamentā. Šeit segregācija nenotiek uh, ar autobusiem, bet ar laiku. Dienas laikā Eiropas Savienība ir baltajiem, un naktī uh, ir paredzēta melnajiem cilvēkiem, lai viņi tiktu ielaist šeit ēkās, tīrīt toaletes un uh, grīdas. Fonderlains kundze varēja šeit ko grozīt, iestājoties par sievietēm, iestāties arī par uh, citu rasu cilvēkiem. Taču izskatās, ka komisijas sejas paliek baltas un Eiropas Savienība ir balto cilvēku pārsvars, un tādēļ es balsoju pret. Paldies, tagad Bantiņas kundze, lūdzu vārds jums vienu minūti. Liels paldies! kā britu parlamentāriet esmu lepna, kā piedaru a, neatkarīgai nācijai, kas sadarbojas ar saviem partneriem Eiropā cīņā pret klimata pārmaiņām. Visā Eiropā valdības un vietējās pašvaldīs ir pasludinājuši klimata ārkārtējo situāciju, taču šodien parlaments bija pirmais parlaments visā pasaulē, kas pasludināja šādu ārkārtas situāciju visā kontinentā. Mums ir jāuzsāk. Uh, jāpieņem ārkārtas pasākumi, lai mēs varētu uh, uzsākt uh, aktīvu rīcību pirms laiks ir izticējis. Mums ir jāsamazina oglekļa atstātā pēda. Tas ir jādara visā mūsu dzīves satverā, sākot ar pārtiku un transportu. Un mums ir jāaizstāv šīs vērtības arī starptautiskajā līmenī, tirzniecībā un tam līdzīgi. Mums ir jāaizstāv cīņās ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē, jo izmaiņas sāks pie mums mājās. Paldies! Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta 2020. gada budžeta procedūra. Balsojums skaidrojumu vārds eh, Zahradilu kungam no EKR kā pirmajam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms mirkļa es kritizēju Eiropas komisiju par tās klimata pārmaiņu politiku, un tagad man pārmaiņu labā ir jāapsveic un jārekomendē šī komisija, ņemot vērā budžeta piešķīrumus attiecībā uz transportu, uz pārēju no tīš, tiešām subsīdijām. Uh, lauksaimniecības un kohēzijas politikas ietveros. Un tā vietā tiek norošināts atbalsts pētījumiem, zinātniekiem. Diemžēl šis, eh, šī visa rīcība vēl netiek atzīta šeit, kā tas ir ierasts, un manuprāt būtu labi sniegt skaidru signālu jaunajā komisijā, ka mēs pieprasīsim, lai vakardien tās priekšsēdētājs eh, teiktie vārdi tiktu arī izpildīti realitātē. Es nevarēju atbalstīt šo ziņojumu, jo tas neatbilst manam priekšstatam par to, kādam jāizskatās budžetam. Paldies, nākamā Vrečinovs kundze. Arī es nevarēju atbalstīt šo ziņojumu vakardien un 2020. gada budžetu izdevumi pieaug, nauda tiek uh, tērēta tādās jomās, kas nav saistīta ar Eiropas pilnvarām, kas neuzlabo tās uh, un to dalībvalstu konkurētspēju. Šeit tiek uh, vienkārši tērēti nodokļu maksātāju līdzekļi, kas nav pieņemami. Šīs subsīdijas, kas Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtiskām daudzās jomās, um, patiesībā Um, tikai kropļo situāciju, jo tiek uh, finansēti tādu uzņēmumu, kam kaut nevajadzētu. Nākamais uh, sarakstā bija Hanan kungs, uh, viņš nav zālē, tāpēc pāriesim pie nākamā punkta darba kārtībā situācija Bolīvijā, vārds Pospešil kungam. Lūdzu, jā, liels paldies, es ar prieku atbalstīšu šo rezolūciju jo pēdējā sasaukuma laikā mēs par šo situāciju Bolīvijā diskutējām vairāk kārt. Mēs runājām par to virzienu, kādā virzījās prezidents Morales kungs, paudām mūsu bažas par situāciju uz vietas. Dažreiz uh, bija šaubas uh, attiecībā uz prezidenta vēlēšanām, atkal ievēlēšana. Beigās diktators pameta valsti un abas Bolīvijas parlamenta kameras tagad eh, sagatavo jaunas, brīvas, atklātas vēlē, prezidenta vēlēšanas, un es domāju, ka mums par to ir jāpriecājas. Taču katrā gadījumā mums ir jādara viss iespējamais, lai novērotu šīs vēlēšanas, lai tās būtu taisnīgas regulētas un lai situācija valstī uzlabotos. Paldies! Nākamais ir ārkārt punkts ir ārkārtas situācija klimata un vidas jomā. Tas ir šodienas balsojums, un tagad vārds Kelher kungam no Riņū grupas. Es atbalstīju šo rezolūciju. Manuprāt, šīs debatas pēdējo nedēļu laikā par šo jautājumu bija ārkārtīgi nozīmīgs. Mēs nedrīkstam ignorēt šīs eh, pierādījums, ka eksistē klimata pārmaiņas, globālā sasilšana, ka tas ir saistīts ar fosilo kurināmo un to, kā mēs eksploatējam mūsu planētu. Un Un šie ir patiesie iemesli, kādēļ mums ir šāda ārkārtas situācija. Un mums dažreiz ir jāuzklausa jaunās paudzes. Tie ir tūkstošiem cilvēku īrijā katru piekdienu jauniešu studenti, kas protestē, kas uzsver šos trūkumus, kas pastāv politiskajā vidē visā pasaulē. Ir pienācis laiks akceptēt šo ārkārtas situāciju, un to es daru, atbilstot ar ārkārtas pieprasījumu tādām politikām, kas uzreiz iedarbotos, lai glābtu uh, mūsu biodaudzveidību, okeānus, zemi. Nav svarīgi, kādā vārdā mēs nosaucam šo situāciju. Tā tiešām ir ārkārtēji, mums ir jārīkojas uzreiz. Paldies. Nākamais runātājs Palmerkungs no sociāldemokrātiem lūdzu. Lies, paldies. Es eh, neticu, ka šī šodien pieņemtā rezolūcija par ārkārtas situāciju klimata jomā tiktu pieņemta, ja nebūtu bijuši šo tūkstošiem jauniešu protestu un spiediena visā pasaulē. Tie ir jaunieši, kas eh, dodas ārā no savām skolām, arī Leisterē, kuras piedalījos, Un viņi to dara paši sevis dēļ, nevis tādēļ, ka mēs pieņemam kaut kādas rezolūcijas, paužam kaut kādu atbalstu. Viņi pieprasa reālu rīcību, nevis tikai vārdus. Un tas mums tagad ir jānodrošina. Tas ir jānodrošina jaunajai komisijai, mūsu nacionālajām valdībām un mums kā Parlamentam ir jānodrošina šis darbs, jo viena lieta ir skaidra no šiem jauniešiem, sākot ar Grētu Tunbergu, kad viņi izteicās pirms pāris mēnešiem mūsu parlamentā, proti, ka ar vārdiem nepietiek, ir nepieciešama aktīva rīcība, un viņiem ir tiesības pieprasīt šo rīcību no pārējiem. Paldies, Foksas kundze! pie grupām nepiedarošā deputāta. Es balsoju pret šo rezolūciju, jo mani baida, ka tagad tiek uh, celta trauksme, radīta panika un ka tas ir uh, nebalstās uz zinātnes atzinumiem, tiek draudēts ar uh, sugu izušanu un klimata sabrukšanu, kā mēs to dzirdam pēdējo dienu laikā. Tas, ka mēs nobalsojām uh, Uh, tik nobalstots pret grozījumu, kur uh, bija rosināts atgriezties pie racionālām debatēm. Šobrīd šīs debatas ir nere, uh, būtībā propaganda un nevis racionālas debates, un tiek visi baidīti ar cilvēces izmiršanu. Mums ir jābūt. Uh, Uh, piesardzīgiem un uh, tagad tiek visā vainots klimata pārmaiņas, gan sausumā, gan plūdos. Patiesībā to visu nosaka sociāli ekonomiski apstākļi, par tiem mēs aizmirstam. Un tagad tiek prasīts dekarbonizēt, tas viss novedīs pie taupības pasākumiem ļoti augstiem uh, Uh, augstām enerģijas cenām un par to visu samaksās vienkāršie cilvēki. Priekšsēdētāji aicina nepārsniegt uzstāšanās laiku, kā redzu, Rolands kungs ir aizgājis. Nē, uh, Foks, ko. Tātad es arī noraidīju šo COP25 uh, rezolūciju. Eh, runājot par klimata ārkārtas situāciju, es teiktu, ka tās ir apokaliptiskas prognozes, un tam nav nekāda sakara ar zinātni. Eh, oglekļa neutralitāte līdz 2050. gadam ir ekonomiskais analfabētisms. Uh, Uh, ļoti smagā formā. Uh, tika noraidīts uh, grozījums prasot veikt ietekmes novērtējumu. Tas rāda, cik agresīva ir šī klimata politika un cik tā ir bezatbildīga. Šis uh, Uh, nulles emisijas būtībā salīdzinot ar Brexit, uh, Brexit salīdzinot ar uh, šo programmu ir vienkārši bērnu spēles. Mums ir jābūt godīgiem un jāatzīst, ka tas ir milzīgs ekonomisks pasākums ar milzīgām izmaksām. Nekas vēsturē līdz šim nav piedzīvots miera laikos un mm, mūsu, manā valstī vien ir eh, iz, uh, aprēķināts, ka tas ir viens triljons mārciņu vērts, un tā ir pilnīgi neprātīga politika. Tagad vārds Amaģikungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien, 28. novembrī 2019. gadā, Eiropas parlaments izziņo klimata ārkārtas un vidas ārkārtas stāvoklē. Tas ir simbolisks un vēsturisks brīdis, un es lapojos, ka ar savu balsi varēju to veicināt. veicināt. Eiropa kopš Rūpnieciskās revolūcijas ir veicinājusi lielā mērogā klimata katastrofu. Tai ir e, šobrīd atbildības pienākumas pasaules tautu priekšā, sūgu šķirņu priekšā un pasaules jaunatnes priekšā. Un mūsu pienākums ir rīkoties tagad. Jā, mums ir jārīkojas tagad, lai dzīve uz zemes varētu turpināties gan cilvēksugai, gan dzīvajai dabai ir jārīkojas steidzami. Šoidros kundze. E yes. Eh, za... No tautas partijas grupas paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. Es varu teikt to pašu, kā runājot par COP konferenci 2019. gada. Es gribu par to runāt. Tas būs nākamais darba kārtības jautājums ANO 19. gada klimata pārmaiņu konference. Tad jūs varat par to izteikties. Jā, lūdzu. Jā, tad es vēlos paskaidrot balsojumu. Es gal galā atbalstīšu rezolūciju, jo es uzskatu, ka Eiropas parlaments aicina ļoti ambiciozu mērķus paveikt, un Eiropas Savienībai ir pienākums atbalstīt dalību valstis, lai mēs varētu mazināt CO2 izmešus. Tie mērķi, kas ir piedāvāti, ir ļoti ambiciozi, un tie 50%, kas ir iekļauti priekšlikumā līdz 2030. gadam, ir ļoti ambiciozs mērķis un uh, ir nepieciešams nodrošināt visus priekšlikumu ieviešanu. Jāpadomā, kā tas ietekmēs. Un es gal galā nolēmu atturēties. Un labi, ka mēs esam arī svītrojuši tomēr punktus par atomenerģijas izmantošanu un ražošanu, jo bez atomenerģijas daudzām valstīm nebūs iespējas vispār saražot pietiekam daudz enerģijas. Čambātska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es neesmu atbalstījis šo rezolūciju par klima, ārkārtas situāciju klimatā. Jā, protams, ir nepieciešams kaut ko darīt klimata pārmaiņu labā, taču šī rezolūcija jau pārkāp suverenitātes ierobežojumus. Un suverenitātes tiesības ir katrai valstī. Es uzskatu, ka ir nepieciešams būt ambiciozākiem. Un uh, tomēr, ja ir pārāk pārāk straujas pārmaiņas, tad nebūs vairs tiesiskās paļāvības, un mūsu ražotāji nevarēs paļauties uz to, kāda nosacījuma viņiem ir izvirzīta. Ņemsim vērā arī Brexitu, jo tas, protams, uzreiz ietekmēs citu valstu sasniedzamos mērķus. Es esmu no Bulgārijas, un Bulgārijai ir Eiropas Savienības ārēja robeža. Tas nozīmē to, ka uh, vienkārši ražošana tiks pārcelt uz citām valstīm. Lielas paldies! Un tagad nākamais darba kārtības punkts. Vai jūs gribētu izteikties par šo, par klimata pārmaiņu konferenci? Jā? Ja? Yes, yes, you can. Thank you very much, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos teikt, ka šī rezolūcija ir ambicioza, jo tā skar nākamos piecus gadus ambiciozo mērķu sasniegšana. Uh, Parīzē COP25 konferencē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības iedzīvotāju vēlmes tiktu ievērotas un mēs vairs nebojāt savu planētu. Ir nepieciešams starptautiski to visu panākt, un šī, šīs kolektīvie mērķi ir noteikti jāievēro. Ir svarīgi iekļaut visus, lai neviens nebūtu i, i, izslēgts. Līdz 2020 gadam ir nepieciešams pārtraukt subsidēt fosilo kurināmo izmantošanu, ir jānodrošina cilvēkiem iespēja izmantot arī īpašus pabalstus degvielas iegādēji, jo pensionāriem un lauku ģimenēm būs ļoti grūti nodrošināt pārvietošanos, kā teica komisijas vadītāja Uh, Fonderlaina ir nepieciešama pāriet uz atjaunīgiem resursiem taisnīgā veidā. Lielas paldies! Un nākamais darba kārtības punkts ir Stambuls konvencija. Sākam ar Džambaska kungu. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju pret, un mani argumenti ir šādi. Šis dokuments nav vērsts uz sieviešu tiesību aizsardzību, sieviešu aizsardzību pret vardarbību. Nē, šajā dokumentā ir iekļauta uh, gendera propaganda, Uh, un tas sagrauja tradicionālās ģimenes Austrum Eiropas valstīs. Daudzas valstis ir pret šo konvenciju ne tādēļ, ka tās nevēlētos uh, uh, apkarot vardarbību, kas vērsta pret sievietēm, bet gan pret tādām pieejām, kas grauj tradicionālās ģimenes vērtības. Mēs nevaram atbalstīt genderismu. Uh, un uh, dzimti, savu dzimumu cilvēks nevar izvēlēties. Tā nav sociāls koncepts, tas viss balstās uz bioloģiju, un tādēļ mēs Bulgārijā neratificēsim šo konvenciju. Paldies! Cienījamie deputāti, es nevarēju atbalstīt šo priekšlikumu, jo atkal tiek aicinātas visas Eiropas Savienības dalība valstis attiecībā uz Stambuls konvencijas ratifikācijas. Konkrēti runāja par Čehiju, Bulgāriju, Rumāniju, Latviju, Lietuvu, apvienoto karalistes, Slovākiju, lai atbalstītu šo konvenciju. Es uzskatu, ka te ir tāda mistifikācija, ka te ir tāds variants, ka it kā Stambuls konvencija ir uh, risinājums visam tāds. Tā kā tas tiešām parakstot šo konvenciju, mēs atrisināsim vardarbību, uh, kas ir balstīta uz dzimumu. Čehijas republika ir savi uh, konkrēti priekšlikumi, mums ir eh, dažāda veida priekšlikumi, ko mēs esam īstenojuši un vēlamies ļoti konkrēts pasākums īstenot, un šie pasākumi tiešām ir efektīvi, jo tas ir efektīvs veids, kā mēs varam cīnīties pret vardarbību pret sievietēm. Stambuls konvencijas ratificēšana mums nav šeit obligāta, tāpēc arī es uzskatu, ka tā ir dalība valsta kompetence un Eiropas parlamentam nebūtu nepieciešams dalību valstim kaut ko uzspiest. Kirton, Dārlings, kundze, paldies priekšsēdētāji, es balsoju par atzīstot, ka vardarbība pret uh, sievietēm un meitenēm uh, parasti tiek noklusēta, sūdzības netiek iesniegtas 8000 gadījumu, kad ir bijusi seksuāla vardarbība ģimenē, daudz vairāk gadījumu, kad ir bijusi vardarbība, un apvienotā karaliste joprojām nav ratificējusi Stambulas konvenciju. Mēs nevaram būt vadošā pasaules ekonomika, ja mēs neaizstāvam visu neaizsargātākos uh, sabiedrības locekļus, sievietes un meitenes. Un nevar uh, nekad vainot upurus par to, ka ir bijusi apģērbusies nepieklājīgi vai dzērus alkoholu. Nē, mums ir jāpārtrauc jau kāda vardarbība pret sievietēm un meitenēm. Palmerkungs no sociāldemokrāta grupas. Paldies! 2017. gadā 1999 Uh, sievietes tika nogalinātas, vairāk nekā 8000 tika izvarotas, no 23 tūkstošiem notikuši seksuāli uzbrukumi. Tā, tie ir dati par Eiropas Savienības dalību valstīm, un tie ir šokējoši. Un tādēļ mums ir jāpieņem visstingrākie likumi, lai uh, vērstos pret vārdarbību pret sievietēm. 2017. gadā apvienotajā karalistē 250 eh, sievietes tika tīši nogalinātas, kaut gan apvienotā karaliste joprojām nav ratificējusi Stambulas konvenciju. Tas eh, izraisa sašutumu. Uh, uh, taupības pasākumi, ko veicā tagadējā valdība, ir novedusi pie krīzes centru slēgšanas un palīdzības apjoma samazināšanās šīm neaizsargātajām personām. Kelīkungs, pirms dod jums vārdu, saka priekšsēdētāji, vēlos visiem atgādināt, ka mutiskā balsojuma skaidrošanas ie, uh, Pieteikumu termiņš ir pirms skaidrojumu sākšanas. Paldies, priekšsēdētājs Akelī kungs. Es atvainojos, ka es eh, nokavēju ar pieteikumu. Es eh, atbalstu pievienošanos šai starptautiskai konvencijai, kas ir visplašākais starptautiskais dokuments eh, Uh, cīņā pret vardarbību pret sievietēm. Diemžēl daudzos gadījumos sievietes un meitenes pat neiesniedz uh, sūdzību uh, politi policijā par šādiem incidentiem. Tas ir nepieņemami. Šo konvenciju īrija ratificēja šogad, un tā ir pirmā, kas Eiropā nosaka obligātus standartus cīņā pret uz dzimumu balstītu vardarbību. Un, uh, Eh, dalību valstīm ir jāiekļauj eh, Istambuls konvenciju savā likumdošanā nekavējoties. Un tagad pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir Krievijas federācijas nesenās darbības pret Lietuvas tiesnešiem. Pirmais runātājs ir Jozās Olekas. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Krievijas darbības pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem ir bezprecedenta iejaukšanās citas valsts tiesu sistēmām. Tiesiskums ir jāsarga ne tikai Lietuvā, bet viscaur Eiropas Savienībā. Mums ir jārieģē uz Krievijas darbībām. Ar savām acīm es redzēju to, kas notiks 13. janvārī, kad padomju savienība uh, vērsās ar tankiem pret mierīgiem protestētājiem. Un šodien Eiropas parlaments skaidri teica, ka nevienam nav tiesība iejaukties neatkarīgas valsts tiesu sistēmā. Paldies visiem, kas balsoja par Tatjana Ždānoka no Zaļo grupas. Priekšsēdētāji, es balsoju eh, pret šo rezolūciju. Neatkarīga tiesa sistēma nav iespējama, ja ir valsts monopols uh, par vēsturi. Uh, Kriev, Lietuvā notika atkāpšanās no Eh, nostājas, ka tikai bruņotie spēki bija atbildīgi par šiem notikumiem, ir pa, un eh, šo faktu noliegums ir eh, krimināla atbildībai pakļauts fakts. Justas Paļeckis, žurnālists, izteicās, ka šķiet, ka tie, kuri noliedz šos faktus, tika notiekti sodīt ar sodu, neraugoties uz to, ka viņš redzēja vairākus lieciniekus tam, kurš konstatēja snaiperus, kuri mērķēja uz civiliedzīvotājiem šajā 91. gada janvāra naktī. Attiecīgi Paļeckas tika arestēts un apsūdzēts par spiegošanu Krievijas uh, labā ir noteikti ierobežojumi jan 91. gada janvāra notikumu izmeklēšanā. Nākošais runātājs ir Jirži Pospišils no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu atbalstījis šo priekšlikumu, jo es esmu kādreiz bijis Čehijas Republikas uh, tieslietu ministrs. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai tiesneši darbotos pilnīgi neatkarīgi. Es uzskatu, ka šīs uzdevums par interpretāciju, par to, kas notika 91. gadā, un tā ir tiesiskās valstis, tiesiskās valsts uzdevums. Ir nepieciešams uh, nodrošināt uh, uh, neatkarīgu, neatkarīgu ties, tiesnešu darbību. Cilvēki ir nonākuši pie uh, secinājuma, un Krievija, trešā valsts, viņus diskriminē. Un tur ir tā lieta. Es Nevaru defi tagad uh, interpretēt, kas notika 91. gadā Lietuvā, bet man ļoti nepatīk tā ideja, ka pret tiesnes, tie, tiesnes tiek vērsta vajāšana par to, ka viņš ir nonācis pie sava tiesneša uh, viedokļā. Un atceramies, ka runa ir par to, ka te ir Eiropas Savienības tiesas, kuram ir jānodrošina neatkarība. Un tagad uh, nākamais darba kārtības. Uh, punkts ir arbus strīda lieta. Lūdzu, Kita Darling. Es balsoju pār šo rezolūciju, jo arbu, arbus uh, strīds jau ir sens un tas ir saistīts ar uzņēmē darbības uh, veidiem. Jā, mums ir PTO negatīvais uh, lēmums un daži dalība valsts ir īpaši izcelstas. Visas šīs dalība valstis. Uh, ļoti konkrēti rīkojās, bet ne e, apvienotā karaliste. Vācija, Spānija un Eiropas komisija atbalstīs e, ar saviem tarifiem, bet e, mūsu tirsniecības sektors vienkārši pauda savu vilšanos, bet uh, nav nekādu risinājumu uh, viskija ražotājiem, kuriem tagad ir jāmaksā 25% muitas tarifu. Uh, Runājot par transatlantisko tirzniecību, mums ir pierādījumi, ka tam, ka tā kļūst dārgāka, un Trumps vēlas mūs ietekmēt negatīvi, tā lai mēs zaudētu, zaudētu darba vietas, mums ne, mēs nedrīkstam padoties. Lūdzu, Baska kungs, cienījamie kolēģi, es balsoju par šo rezolūciju, jo rezolūcija risina ļoti būtisku jautājumu. Uh, Eiropas Savienība vienmēr ir centusies atvērt tirgu un jaunie tarifi vaina transatlantisko partnerību un pārtiks nozarei šī partnerība ir ļoti būtiska un tāpēc arī atkarība no Vašingtonas lēmumiem nav, ir vienkārši amorāla, tāpēc ka Airbus un Boeinga strīdam ir ļoti nopietna ietekme uz ļoti plašu sektoru, kas ir pārtikas nozare. Ne lauksaimnieki, ne patērētāji nedrīkst kļūt par uh, upuriem šajā strīdā. Eiropas komisija ir centusies samazināt budžetu, un Eiropas komisija ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk uzsākt sarunas ar ASV, lai varētu rast risinājumu. Lūdzu, paldies uh, Šoidrovs kundze, paldies priekšsēdētāji. Es balsoja par šo rezolūciju, jo PTO ir atradusi zināmus trūkumus attiecībā uz uh, Eiropas Savienības subsīdijām, kas ir piešķirts Airbusam, un kopīgās sankcijas ir 7,5 uh, miljoni dolāru, bet ir ļoti negatīvi, ka tieši lauksaimniekiem tagad ir jāmaksā par to, uh, š, par šo strīdu. Runa ir par 22 miljoniem uh, eiro. Uh, Jau 2018. gadā ASV ir viens no būtiskākajiem tirgiem. Mēs nevēlamies ar viņiem cīnīties, mēs vēlamies labas attiecības. Tieši tāpēc arī Eiropas Savienība un ASV ir jāvienojas. Mēs eh, nedrīkstam gaidīt vienošanos Boeing lietā. Mums, mēs nedrīkstam pieļaut tirsniecības karus ar ASV. Mums ir nepieciešams atbalstīt eh, lauksaimniecību, kura ļoti cieši no ASV sankcijām. Eiropas Savienībai ir nepieciešams rīkoties visiem kopā. Un tagad nākamais darba kārtības punkts, kas ir PTO apelācijas institūcijas krīze. Un Kieto uh, Dārlinkūdze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, es balsoju par jo daudziem Brexit atbalstītājiem Pasaules tirzniecības organizācija ir kļuvusi par uh, piena un medus kalnu zemi, un apsolītā zeme tagad ir ASV, bet ko viņiem eh, šiem cilvēkiem nesaka, ir tas, ka eh, Trumps patiesībā grauj PTO, un pēc divām nedēļām patiesībā šī organizācija pārstās darboties. Un tie ir tikai atkal kārtējie mēli, uh, eh, kas jāuzklausa Britu tautai, un PTO noteikumi nav tas labākais risinājums. Uh, tieši uh, palikšana Eiropas Savienībā ir tas labākais risinājums, un uh, tādēļ uh, arī uh, Brisele rūpēsies par to, lai Britu eksportētāju nozares arī turpmāk spētu pastāvēt, bet uh, Torijiem tas nerūp. Un, uh, tagad uh, balsošanas skaidrojums par ES AKK partnerības nolīgumu un vārds Kellēra kungam. Paldies, es balsoju par šo rezolūciju. Mēs tagad dzīvojam globalizētā pasaulē un uh, Uh, ir svarīgi arī, lai būtu sava veida parlamentārā asambleja, atklāts fórums, kur varētu diskutēt uh, pārstāvi no Eiropas, Āfrikas, Klusā okeāna un Karību reģiona. Un lai varētu apspriest tāds jautājums kā klimata pārmaiņas, tiesiskums, cilvēku tiesības un par to, ko mums darīt kopīgiem spēkiem spēkiem Eiropa ir jāuzklausa citus un citiem jādod iespēja izteikt savu viedokli par to, kas mums būtu jādara, jo arī mūsu rīcība atstāja negatīvu ietekmu šīm valstīm. Tādēļ es iestājos par to, lai veidot šādu kopēju parlamentāro asamblēju un priecājos, ka šī rezolūcija tika atbalstīta. Paldies! Sēdē izsludinu pārtraukumu līdz pulksten 15. paní předsedající jauku pēcpusdienu kolēģi mēs atsākam darbu jums ir pieejami visi dokumenti vai jums ir kādi komentāri par protokolu ja ne tad protokoli tiek apstiprināti mūsu darba kārtības punkts ir jautājums komisijai 800 klientu apkalpošanas numurs. Un uzreiz arī vēlos dot vārdu Švāba kungam uz divām minūtēm lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze, godātie kolēģi. Šodienas jautājums mūsu mutiskajam jautājumam komisijai ir tāds, kā izskatās situācija elektroniskajā iekšējā tirgu telefonu sakariem. Priekšsēdās kundze, komisāra kundze, mēs jau vairāk kārt esam runājuši iekšējā tirgus komitejā par šo jautājumu. Šodien mēs runājam par tādu lokālu jautājumu šeit Strasbūras telpā. Man kāds Vācijas persons vēlās pie manis un stāstīja, ka viņas ievasmāte atrodas slimnīcā Strasbūrā un nevar viņu sazvanīt, jo uh, Strasbūras slimnīca Francijas pilsoņiem nodrošina bezmaksas 800 numuru, taču no Eiropas ārzemēm tātad pāris kilometrus eh, šajā konkrētajā situācijā tālāk šis eh, tāruns nav pieejams. Tādēļ, darbie kolēģi, komisārs Gabriels kundze, mums ir jānodarbojas ar šo jautājumu, vai Eiropas telekomunikācija iekšējais tirgus var izskatīties tā, ka mēs esam atteikušies no viesabunēšanas, taču pilsoņi savies uh, sievas mātes, sievas tēvs, sievas tēvs nevar kaimiņu valstī sazvanīt bez maksas. Un, manuprāt, uh, šeit trūks skaidrības, jo šie 800 numeri ir paredzēti tieši bezmaksas zvaniem, un ja tas nav iespējams pārobežu kontekstā, tad mums patiesībā iekšējiem tirgum arī strīds lāču pa pakalpojums. Tādēļ es šodien kopā ar komisiju un pārējiem šeit esošiem kolēģiem gribētu uzzināt, ko mēs varam panākt, lai novērstu šo trūkumu, lai nodrošinātu to, ka ir pārobežu kontekstā iespējams ne tikai sazvanīties eh, bez maksas, bet eh, ka tas tiek nodrošināts arī šādiem pakalpojumiem. Tādēļ būtiski, lai Eiropas komisija mums sniegtu skaidru atbildi un novērstu šo trūkumu. Paldies! Liels paldies! Tagad došu vārdu komisārs Gabriels kundzei vārds jums lūdzu. Zinot, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es gribētu pateikties Eiropas parlamenta deputātiem par to, ka jūs pievērsāt mūsu uzmanību šim jautājumam. Tas ir svarīgs jautājums. Sākumā gribētu teikt, ka Eiropas komisija uzskata, ka ir svarīgi eh, nodrošināt pieeju 0800 numuram, numuriem, un mēs esam eh, rūpīgi izpētījuši šo jautājumu. Pirmkārt, jums ir taisnība, Švābkungs, šis eh, jautājums ir ļoti būtisks, lai izveidot vienotu digitālo tirgu. Šie numuri, 800 numuri, eh, tos izmanto uzņēmumu, lai piedāvāt labākus pakalpojumus saviem klientiem. Bieži vien tie ir eh, numuri, kas tiek izveidoti, lai piekļūtu šiem uzņēmumiem vienkāršāk. Un, um, Šis zvans, kas tiek veikts, tad uz šādu 0800 numuru uh, um, par to maksā šis uzņēmums. Lai izvairītos no krāpniecības un aizsargātu patērētājus no ārvalstu zvaniem, kas ir pārāk dārgi, un palīdzētu arī MVU vai mazām organizācijām, Eiropas uh, organizāt, um, tātad uh, noteikumi ir tādi, ka um, Tā tad nedrīkst būt tā, ka nevar piezvanīt no ārzemēm, bet nesam saņēmuši daudz sūdzību, un tomēr um, es gribētu, lai mums būtu arī citi līdzekļi mūsu rīcībā, un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz direktīvu, kas izveido jauno telekomunikāciju kodeksu. To mēs pieņēmām uh, pagājušajā gadā, un uh, tur tiek ieviest dažādi pasākumi, kuru mērķis ir tieši cīnīties pret pārobežu uh, koropļojumiem un uh, uzlabot šo sistēmu. Un šis uh, kodeks uh, ir paredzēts, ka tas stāsies spēkā 2020. gada decembrī. Mēs kā komisija cieši sadarbojamies ar dalību valstīm, kad tās ievies šo kodeksu, un Eiropas parlaments arī ir laipni aicināts piedalīties šajā procesā. Mums būs vienots mērķis Eh, ieviesta dzīvē pēc nākamā gada decembra šī kodeksa noteikums, un mēs tieši sekosim, kā tas notiek. Mēs turpināsim sekot šim jautājumam. Vienotā digitālā tirgus eh, pabeigšana ir viens no svarīgākajiem mērķiem, un esam jau tikuši uz priekšu. Mums ir eh, investīcijas, politikas, iniciatīvas, kas Eiropas uzņēmumiem uh, dod um, instrumentus, lai veicinātu savu digitālo konkurētspēju un vienlaicīgi stiprina patērētāju tiesības. Jūs zināt, ka um, mēs uh, nesen ieviesām tarifus starptautiskajiem uh, zvaniem, kas ir pazemināti dalību valstīs, uh, un tas uh, ir veicinājis to, ka Eiropas patērētāji tiešām jūtas iesaistīti un jūtas, ka ir vienotā digitālajā tirgū. Gribu arī uzsvērt, ka komisija cieši seko situācijas attīstībai, kas attiecas uz pieeju 0800 numuriem, un um, balstoties uz šo darbu tiks veikti uh, papildus pasākumi, tad, kad situācija būs izvērtēta. Un šodienas debatas arī ir uh, ieguldījums šajā darbā, par ko arī gribu jums pateikties. Merci beaucoup, and now... Paldies! Liels paldies! Tagad politisko grupu vārdā no Eiropas Tautas partijas grupas eh, pusstūnas kundze lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, liels paldies par šo ļoti ambiciozo deklarāciju, par šo nopietnību, jo šādi pakalpojumu uh, tālruņa numuri ir ļoti iecienīti banku jomā, telekomunikāciju jomā, kur mēs varam saņemt informāciju par ceļiem, par eh, satiksmi, par patērētāju informāciju, par dzelzceļu satiksmi. Taču, ja mēs atrodamies ārzemēs, tad nevaram piekļūt šiem eh, tālruņa numuriem, jo es pati to esmu piedzīvojusi. Tā vietā, lai saņemtu informāciju par savām tiesībām, man paziņo, ka šis numurs nav pieejams un ik viens saņemtu šādu informāciju, ja gribētu sazvanīt šādu uh, pakalpojuma telefonu numuru, vai nu tie būtu skolnieki vai skolotāji, mēs nesaņemtu īpašu palīdzību, informāciju no juristiem, psihologiem, bet tikai klusumu tālruņa klausulas otrā pusē. Šobrīd manā valstī, uh, Polijā, Nacionālais veselības dienests saņem vairāk kā 30 eh, zvanu katru mēnesi. Un es nesaskatu nekādu iemeslu, kādēļ cilvēki no citām valstīm nevarētu izmantot šo tālruņa numuri, ja viņi atrodas Polijā, ja viņiem ir, piemēram, nepieciešama palīdzība no Polijas slimnīcām. Un šie tālruņa numeri nesāks ar plus 4, 8. Turklāt mums ir jādomā par šādu tālruņa numuru pieejamību citās valodās, ja tie kļūst starptautiski. Es mums pilnībā piekrītu, komisārs kundze, mums visiem ir zināms, ka eh, eksistē tehniski, juridiski un politiski risinājumi, kuru mērķis ir padarīt mūsu dzīvi vienkāršāku, padarīt mūsu Eiropas pilsoņu dzīvi vieglāku kad mēs saskaramies ar šķēršļiem. Andrēs Švāps ļoti pareizi stāstīja, ka mēs atteicāmies no viesabonēšanas, panācām startautiskos tarifus, un tādēļ esmu apņēmības pilna strādāt pie tā, lai mēs nodrošinātu bezmaksas pakalpojumu tālruņu numurs plašā kontekstā, cieši sadarboties ar Eiropas komisiju. Es domāju, ka mums izdosies panākt šo mērķu. Lielas paldies! Thank you very much. Now on behalf of... Lielas paldies! Uh, progresīvo alianses sociāldemokrātu vārdā Kumpulana Trīkūns, lūdzu, trīs minūtes. Paldies, man ir liels uh, prieks uh, atkal strādāt pie šī telekomunikācija jautājuma pilsoņu vajadzībās, un uh, es domāju, ka šis tirgus elements ir svarīgs. Iepriekšējā mandāta laikā Eiropa veica būtiskus soļus starptautisko telefonu zvanu jomā, Eh, būs normas, kas stāsies spēkā nākamā gada beigās. Mēs zinām arī šo veiksmu stāstu par eh, viesabonēšanu, un eh, man ir prieks, jo biju referente, un esmu vairāk apmierināta nekā domāju, ka problēmas ir tik lielas. Bet klients ir vissvarīgākais. Es nu pat iepazinos ar kādu Vācijas pilsoņa lūgumu rakstu, viņš bija Francijā un gribēja sazvanīt slimnīcu, un viņš domāja, ka tas ir brīvs numurs, jo tas sākās ar 0800. Mm, tā ka, nu, vispirmām kārtām patērētājiem ir skaidri jāzina, ka šis numurs nav pa brīvu, ja viņš veic šo zvanu. Bet, ja skatāmies uz esošo tiesisko regulējumu, tad ir viens uzņēmumiem, kas grib piedāvāt pakalpojumu Eiropas Savienībā, tad tas ir viņu interesēs, protams, samaksāt cenu tā vietā, lai patērētājs maksātu par zvanu viņiem, bet tad ir šī iespēja izmantot šo 0800 arī publiskiem pakalpojumiem, kā piemēram slimnīcām. Un es īpaši to potenciālu nesaskatu, jo, ja tiek vēsta saruna par, teiksim, kopīgu vienotu cenu visai Eiropai, ne konkrētai valstī un slimnīcai, nu tad rodas tāda sajūta, ka viņi nevēlas apkalpot uh, šo numuru, jo, piemēram, Somijā slimnīca varbūt eh, nebūs gatava un nevēlēsies apkalpot runāt ar kādu zvanītāju no Grieķijas. Tā ka, jā, jautājums par to, vai tas var būt brīv, par brīvu, nav īsti skaidrs. Somijā ir tāds priekšlikums, ka eh, tādi visā eh, valstī pieejamie numuri nevar būt par jebkādu cenu šiem pakalpojumu numuriem ir jābūt iekļautajās neierobežotajos datu izcenojumos, un uh, tur nedrīkst būt vēl kaut kāda papildus cena, jo daudzi publiskie pakalpojumi izmanto šos numurus tā, ka, jā, gribētu dzirdēt, vai komisija ir apsvērusi arī šādu modelu, šādu iespēju, ka uh, šie nacionālie pakalpojumi numuri varētu būt uh, varbūt risinājums un tādā veidā mēs varētu palīdzēt e, tādā ziņā, lai šādu numuru nebūtu pārāk daudz, un es arī noteikti esmu par tādiem neierobežotām pakotnēm, tātad dati, telefoni, sakari, jo tas tik tiešām tad ir paredzēts lietotājiem, lai viņš var e, piekļūt digitāliem pakalpojumiem visplašākajā veidā. Uh, Un uh, tas tad varētu būt galvenais mērķis, lai nodrošinātu zemes uh, izmaksas uh, telefonu lietotājiem. Tas būtu cilvēku interesēs visvairāk, bet es, protams, gribētu redzēt, vai šis, to arī visu pārobežu situācijā, bet ir jāsaprot, ka, ja tā ir pārobežu situācija, tad, nu jā, teiksim, varētu kāds zvanīt no Itālijas uz Laplandi un Lapzemi, nu tad, jā, jādomā, kā to visu norganizēt. Paldies! EKR grupas vārdā Divas minūtes eh, Bielankungs. Dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca. Niewątpliwie w ostatnich. Paldies, priekšsādātāji. Neapšaubām pēdējos gados mums ir izdevies panākt eh, daudz, lai radītu vienotu tirgu telekomunikācijās. Šis ir svarīgs elements vienotajā tirgu. Mums ir uh, eh, 112, šis Eiropas uh, ārkārtas uh, telefonu zvanu numurs, Un uh, ir izmaiņas, kas nu, tiks ieviests arī nākamā gada beigās. Tāpat esam ieviesuši likumdošanu attiecībā uz uh, viesabanēšanu, uh, telefonu zvariem, tālāk datiem. Nu, nevarētu vēl teikt, ka viss ir izdarīts, bet uzņēmumi joprojām cenšas atrast kaut kādus uh, iztrūkstošos elementus un uh, panākt, lai patērētājs maksātu vairāk. Un tas joprojām notiek arī manā valstī Polijā, bet uh, virzības priekš ir bijis ļoti liela piekļuva 0800 klientu numuriem. Uh, šķiet ir pēdējā lieta, ko mums vajadzētu noregulēt un atrisināt, lai mēs nodrošinātu reālu vienotu tirgu telekomunikācijās. Tas ir ļoti svarīgi, jo no vienas puses daudzi no šiem numuriem ir eh, numuri uzņēmumiem, kā mana Somijas kolēģi gluži pareizi norādīja. Un jāatceras, ka šis uzņēmums, ja viņam būs nekādi ierobežojumi, tad eh, viņiem būs jāsadz augstāks izmaksas eh, par tiem cilvēkiem, kas zvana no ārzemēm. Bet šie paši bezmaksas numuri tiek izmantot arī publisko pakalpojumu jau, zvaniem. Tātad Švāba kungs jautājumu Autors norāda, norāda ka te ir runa par piekļuvu arī medicīnas rakstura informācijai. Polijā daudzi polijas iedzīvotāji, kas uh, strādā ārzemēs, viņi var uh, zvanīt, jo viņiem ir um, numuri dažādās valstīs. Bet, kā Tūnas kundze teica, ja viņi grib saņemt informāciju no uh, Eh, slimnīcas polijā, zvanot eh, pa numuru 0800, viņi nevar sasniegt šo slimnīcu. Tāpēc esmu jums pateicīgs, eh, komisārs kundze, par jūsu apņēmību kaut ko darīt, un es aicinu Eiropas Savienību arī aktīvi rīkoties šai jomā. Paldies! Čiladaru kungs nākošais. Neredzu viņu zālē, tad turpinam, dod vārdu nākošam runātājam. Čambaskī kungs, viena minūte. Paldies, eh, priekšstādātāja komisārs kundze. Es eh, gribētu pirmām kārtām jūs sveikt eh, jūsu atkārtotā ievēlēšanā un vēlu jums veiksmi jūsu otrajā darbības termiņā. Gribētu jums pirmkārt pateikties par to, ko jūs panācāt jau attiecībā uz viesabunēšanas izmaksām, arī attiecībā uz Balkānu, Rietumbalkānu valstīm. Bet atcaucoties uz kolēģi jautājumiem par šo numuru 0800 Eiropas līmenī, tātad, lai tas būtu bezmaksas numurs, man rodas jautājums, cik tas maksās. Šis jautājums ir jāuzdod, jo mēs nedzīvojam uh, komunismā vai sociālismā. Mēs uh, dzīvojam sabie, savienībā, kas ir balstīta uz brīvu apmaiņu un apriti. Protams, pilsoņiem jānodrošina piekļuve informācijai par uh, viņu tuvinieku veselību, bet tam visam ir jānotiek tādā saprātīgā ietvarā. Tātad, komisārs kundze, es ceru, ka jūs būsiet atradusi tādu saprātīgu risinājumu, un eh, tas eh, nebūs ne ātri, ne bez izmaksām, bet es ceru, ka tas būs tāds saprātīgs vietas risinājums. Paldies. Tagad brīvā mikrofona sadaļa. Kelī kungs, lūdzu. Paldies. Eh, Švāba kungam par eh, šī jautājuma uzdošanu. Paldies arī komisārei, kas strādā pie šī jautājuma. Es esmu darbojies šeit parlamentā desmit gadus, un katrā sesijā kāds eh, vienmēr piecelsies un teiks, mums ir jāpabeidz vienotā tirgus būvēšana, mums ir jāpabeidz vienotais digitālais tirgus, esam panākuši progresu eh, viesabunēšanas un ģeobloķēšanas jomā. Un, kā jūs teicāt, nebūtu jēga kaut ko pabeigt, ja mēs neapzinātos, kādas ir izmaksas. Tas ir otrs aspekts. Bet gribētu kaut ko teikt Gabriels kundzei. Jūs darbojaties ļoti veiksmīgi. Nebūtu pārsteigts, ja jūs varētu varbūt ienākt šajā parlamentā turpmāko piecu gadu laikā un paziņot, ka mēs esam pabeiguši iekšējo tirgu, esam pabeiguši arī vienoto digitālo tirgu, un es domāju, ka jādara kaut kas tāds, ko mēs jau tad prasam, kur ir šķēršļi, kur ir kaut kādi iztrūkstošie ķēdes posmi, identificējiet, atrisiniet vienu pa vienam šos elementus, un turpmākajos piecos gados kolosāls eh, progress būs. Tā kā, Marija, tagad bumba jūsu vārtos. Paldies! Un tagad vārds atkal komisārs kundzei Gabrielai Lūdzu. Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms es gribētu tiešām pateikties Eiropas parlamentam par to, ka jūs pacēlāt šo tik svarīgo jautājumu par pieejušim numuram 0800. Paldies arī par uh, līdz šim uh, piedo, piedāvātiem pasākumiem vienotā digitālā tirkus pabeigšanā. Es gribētu tagad iedziļināties nedaudz detaļās, jo Kupulas Natrī kundzes jautājums bija ļoti skaidrs, bet arī Kelī kungs izteicās ļoti skaidri. Pirmkārt, kāpēc eh, izmaksas eh, ir svarīgi, ir eh, grūti noteikt, kādas ir no ārzemēm šiem numuriem. Šeit mēs runājam par šķēršļiem, bet tas ir tāds vienpusējs ekonomisks lēmums. Uh, Tad, kad tiek zvanīts no ārzemēm, tad zvana izmaksas eh, var būt eh, grūti noteikt, jo eh, šīs te nu, maksas nav iespējams kontro, kontrolēt. Tie, kas zvana, nezin, cik viņi maksās pretstatā zvaniem. Vietējā līmenī tur var būt kaut kāds krāpniecisks prakses, un tāpēc saskaņā ar nacionālo un Eiropas likumdošanu uh, nav aizliegts atteikties no zvaniem no ārzemēm. Un kur tad mēs esam, tik, cik tālu esam tikuši? Mēs cenšamies dot tādas Eiropas atbildes. Pirmkārt, mēs atsaucamies uz jauno elektronisko komunikāciju kodeksu. Tas uh, sāks, kā jau teicu, darboties dalību valstīs nākamā gada decembrī, 2020. gada decembrī, bet kodeks ir ieviesis pasākumus, lai izvairītos no kropļojumiem pāri robežām. Un, uh, lai tas veicinātu vienotā tirgus pabeigšanu. Piemērs šādam pasākumam ir eh, vienotā, eh, vienotās likmes eh, Uh, maksimālā ieviešana visā Eiropā, un komisija to pieņems līdz nākamā gada beigām. Un, pateicoties šādam pasākumam, viens no izmaksu elementiem laika gaitā samazināsies, un risks, ka uh, visas um, izmaksas pieaugs, proti tranzīta un starpsavienojuma izmaksas, tad uh, šim uzņēmumam, kas. Uh, um, maksās par šo bezmaksas numuru, banka vai um, ceļojuma aģentūra, viņu izmaksas uh, laika gaitā var tikt ierobežotas. Un mēs komisiju cieši uzraudzīsim notikumu attīstību un raudzīsimies, vai ir vajadzīgi uh, turpmāk soļi. Un uh, es gribētu sirsnīgi pateikties Eiropas parlamenta um, deputātiem par šīm debatēm. Tās mums ir noderīgas. Uh, mūsu darbā tās ir noderīgas, un kā jau es teicu, mēs turpināsim sekot tirgus attīstībai, situācijas attīstībai šajā jomā, lai konstatētu, vai ir nākotnē nepieciešams veikt papildus pasākumus. Tātad pēstījums um, ir sekojoši, mēs esam spēruši soļus uz priekšu, paraudzīsimies, kādi tam būs rezultāti, bet pateicoties jau šīm debatēm, mēs varēsim uh, ciešāk sekot eh, notikuma attīstībai, jo galu galā tehnoloģijas attīstās eh, ļoti ātri, ļoti strauji, un mums ir svarīgi arī, lai mēs tiktu šajā attīstībai līdzi. Paldies, priekšsādātājs Kons, paldies parlamenta deputātiem. Thank you very much. Liels paldies, komisārs Kunze. Debats līdz ar to ir noslēgtas. Šīs sanāksmes protokols tiks iesniegts parlamentam apstiprināšanai nākamās plenāras ēdas sākumā. Ja nav iebildumu, tad eh, es eh, eh, nosūtīšu rezolūcijas, kas ir pieņemtas šajā plenārsēdē attiecīgajām, attiecīgiem adresātiem. Līdz ar to šī sēde ir slēgta, parlamenta plenārsēde ir pārtraukta. Visiem jauku pēcpusdienu. Paldies!